Jā, ja, verehrte Kollegin. Cienījamie kolēģi, es izniegu jūs sveicu mums sanāksmē, mums komitejas sanāksmē. Visas valodu, visas valodas ir pieejams, izņemot igauņu valodu. Un rīt mums būs apmeklētāja grupa, ko ielūgusi Barbara Vailere. Viņas mēs īpaši sveiksim. Un eh, jaunu deputātu es vēl esmu redzējis. Mums ir eh, jauns deputāts Martina Andersone. Viņa kolēģi De Brūnu aizstāv šeit komitejā. Mēs viņu sveiksim tad, kad viņa atnāks. Ceturtais, ko es gribu teikt, mums būs kopīga uzklausīšana. Trešdien. Starp uh, 3.15 un, un 5.15 pēcpusdienu. A1, G2, ASP ēkā un eh, šeit kopā ar eh, kolēģiem no cilvēktiesību komitejas un vidas komiteja tur būs par cilvēku eh, tiesībām un klimatu pārmaiņām. Visi esat sirsnieki uzlūgti trešdien piedalīties šajā pasākumā. Un rakstiski būs ziņojums par delegātu migrāciju uz Kipru, Nikosiju, un to visu var atrast mājaslapā viduskomitejā. Vēl viens paziņojums, visam kaut kas jauns, un esmu ieinteresēts, vai kāds iebildīs. Mums protokoli, šo sanāksmu protokoli, tiem 3 metri 12 centimetri un 5 milimetri, ja to saliek kaudzē. Tas nozīmē, ka tas pārsniedz cilvēka garumu. Komitejas sekretariāts izteica priešlikumu, ka šos protokolus uh, nosūtīs elektroniski, ja citādi katru reizi jānocēts vesels mešs, lai to visu izdrukātu. Ja neviens neiebilstu, tad mēs varētu arī nākotnē tā rīkoties. Es redzu, ka jūs piekrītat. Tad mēs varam tā arī darīt. Varbūt man, mums būs uh, Eh, vajadzīgs mazā protokola, saka kolēģis Karls Hēns Florence, bet es to es tagad uh, nekomentēšu. Tad tā arī darīsim, tas viss tiks ierakstīts protokolā. Tagad es gribētu dot vārdu galvenajam viesim šodien. Tas ir eh, veselības ministrs no Kipras. Stavros Malas. Sirsnīgi sveicam ministru šeit komitejas sanāksmē, un mēs ar lielu interesi klausīsimies, ko jūs šodien mums pastāstīsiet, kas nākamajos sešos mēnešos kas mūs sagaida. Nedēļas neformālajā vidas ministru sanāksmē Kiprā. Gribu teikt, ka tas patiešām bija detalizēti un ļoti labi sagatavot sanāksmi. Man es jau ļoti priecājos par Kipras eh, prezidentūru konkrētās lietas, kas ir darba kārtībā un uh, ir jau noteikti, mēs daži tā kā vienmēr uh, mūsu īpaši svarīgās viesas saņems kā pirmais vārdu, un pēc tam būs uh, koordinatoriem iespēja izteikties, un pēc tam pārējiem kolēģiem. Lūdzu, jums tagad vārds, ministra kungs. Manas, the floor is yours. Good afternoon, everybody. Labdien visiem! Cienījamais priekšsādētāji, cienījamie Eiropas parlamenta locekļi. Man ir liels gods šodien būt pie jums un a, prezentēt Kipras prezidentūras programmu un mērķus veselības jomā. Es ceru, saga es sagaidu atklātas diskusijas ar Eiropas parlamenta locekļiem par to, kā mēs varētu turpināt uzsākto Eiropas Savienības darba kārtību šajā jomā. Lisabonas līgums ir bez šaubām ieviesis aktīvāku Eiropas likumdošanas procesu. Eiropas parlamentam ir plašāka vara kā likumdošanas orgānam, ir pievienoti 40 jauni sektori zem koplēmuma procedūras, un Eiropas parlamentam ir ārkārtīgi nozīmīga loma jautājumos, kas attiecas uz daudzgadu finanšu ietvaru. Tajā pašā laikā šīs paplašinātās kompetences uh, sniedz arī daudz lielāku atbildību Eiropas Savienības pilsoņu priekšā. Kipras prezidentūra ļoti atbalsta šīs izmaiņas, un mēs uh, ceram, ka mums būs interaktīva komunikācija ar parlamentu, uh, attiecībā uz sabiedrības veselības jautājumiem, kas novedīs pie labākas veselības visiem Eiropas pilsoņiem. Turmāko sešu mēnešu laikā mēs turpināsim strādāt pie prezidentūra trio noteiktajām prioritātēm 18 mēnešu periodā. Mums būs trīs gar, galvenie darbības eh, virzieni. Pirmkārt, neinfekcijas slimības un veselīga novecošanās. Otrakārt, slimības uz, bez robežām un treškārt inovācijas un labā prakse. Seši mēneši ir īss laiks, lai darītu brīnumus. Tomēr esmu pārliecināts, ja mēs strādāsim kopā, ja mums būs konstruktīvs dialogs un savstarpēja sapratne, ka mēs varam panākt pārmaiņas. Ļaujiet man sākt uh, ar prezentāciju un prezidentūras mērķiem veselības jomā. Mūsu programma koncentrēsies uz galva, četriem galvenajiem darbības virzieniem. Pirmkārt, pārrobežu veselības apdraudējumu Eiropas Savienībā un kaimiņu valstīs, koncentrējoties uz infekcijas slimībām. Otrakārt, orgānu ziedošana un transplantācija. Treškārt, veselīga novecošanās dzīves laikā. Un ceturkārt, inovatīvas, inovatīvi pasākumi veselības aprūpē. Mūsu pirmā prioritāte, proti pārobežu veselības apdraudējums Eiropas Savienībā un kaimiņu valstīs, koncentrējoties uz infekcijas slimībām, šī prioritāte izriet no nesenās pieredzes ar uh, H1N1 gripas un E. coli uzliesmojumiem. Tie noteica, to, ka mums ir nepieciešama koordinēta darbība nevien Eiropas Savienībā, bet arī ar kaimiņu valstīm. Šīs jomas nozīmību jau ir atzinusi gan Eiropas, gan starptautiskā kop sabiedrība, un jau ir uzsāktas nepieciešamās darbības. Nesenākā diskusija par komisijas priekšlikumu par pārobežu veselības draudiem noteikti rada juridisko ietvaru cieši sadarbojoties ar Eiropas parlamentu. Pagājušajā nedēļā Kiprā notika, augstā, notika eksperta līmeņa konference. Šī konference saveda kopā vairākas ieinteresētās puses un kaimiņu valstīm vidusjūras austrumu reģionā un Ziemeļāfrikā. Tika uzsāktas būtiskas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem, lai uzlabotu kapacitāti saistībā ar infekcijas slimību novēršanu, uzraudzību, agrās ziņošanas un efektīvas kontrolas sistēmām. Tika uzsvērts, ka ir nepieciešamas koordinētas darbības starp Eiropas Savienības dalību valstīm un tās kaimiņu valstīm tādās jomās kā infekcijas slimību novēršana un kontrola. Konferences secinājumi tiks prezentēti neformālajā veselības jautājumu padomē, kas notiks Nikosijā rītdien. Mūsu otrais, otrā prioritāte ir orgānu ziedošana un transplantācija. Tas tā ir altruistiska un sociālās solidaritātes. Tas ir pierādījums, un tas sniedz labumu visiem Eiropas pilsoņiem. Atceroties, ka ļoti daudz pacienti gūs labumu, atrodot sadarīgu donoru, ņemot vērā ekonomisko transplantācijas efektivitāti un arī lielo skaitu to pacientu, kuri gaida savu sadarīgus transplants, ir nepieciešams rīkoties un veikt koordinētas darbības. Tur darbojoties šajā virzienā, mūsu prezidentūra sagatavos uh, attiecīgos padomus secinājumus, lai turpinātu darbu orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā, jo īpaši ņemot vērā to, ka uh, drīz notiks vi vidtermiņa izvērtēšana rīcības plānam par orgānu ziedošanu transplantāciju no 2009. līdz 2013. gadam. Trešā prioritāte ir veselīga novecošanās. Un šeit uh, mēs veicināsim veselības uzturēšanu katrā dzīves posmā, uh, lai nodrošinātu veselīgu novecošanās procesu. Jo īpaši ņemot vērā pašreizēju ekonomikas ietvaru un šo tendenci, ka iedzīvotāji noveco, jā, tad veselīga novecošanās procesa iedibināšana var nodrošināt produktīvu sabiedrību, samazināt vajadzību pēc veselības aprūpas pasākumiem, kas saistīti galvenokārt ar hroniskām slimībām, un tas varētu arī gala beigās samazināt veselības aprūpes izmaksas. Uh, šī prioritāte būs viena no galvenajām fokus jomām augsta līmeņa prezidentūras konferencē. Un konferencē sanāks kopā vairākas interesētās puses no visdažādākajām jomām, lai apspriestu pašreizējo situāciju. Un konferences rezultāti būs pamats padomu secinājumiem par veselīgu novecošanos. Tiks pasvītrota veselības nozīme, kā starpdisciplīnu un daudzdisciplīnu pieeja, tāpat tām tiks uh, meklētas arī iespējas tālākai darbībai. Mūsu pēdējā prioritāte ir inovatīva pieeja veselības aprūpē. Saskaņā ar Eiropa 2020 stratēģiju, par ko vienošanās panāca 2010. gada martā, uh, mēs uzskatām, ka veselības aprūpas sistēma varētu funkcionēt kā atvērts inovācijas ekosistēma kas savestu kopā iesaistītās puses no dažādiem sektoriem un radītu sinerģijas. Pašreizējā tiekšanās pēc vairāk inovācijām liek mums meklēt ārpus tradicionālajām metodēm. Atvērt inovācija ir jauna, jauns jēdziens. To pašlaik testē Eiropas komisija. Mūsu galvenais mērķis ir veicināt veselības apromi Eh, daudz disciplārā un starpsektorālā pieejā. Uzņēmumi, kas strādā pie inovatīvām, inovatīviem medikamentiem, eh, kompānijas, kas ir interesētas informāciju tehnoloģiju izmantošanā veselības aprūpas sektorā. Uh, uzņēmumi, kas ražo bērnu pārtiku, akadēmiķi, eksperti, būs tikai daži no galvenajiem dalībniekiem šajā konferencē, kas notiks Lērnakā oktobrī. Ļaujiet tagad man pastāstīt par uh, tiesību aktiem, kas sastāv, sastādīs mūsu prezidentūras darba programmu veselības jomā. Vēlētos pasvītrot, ka galvenais princips, kas vadīs mūsu pieju gan darba grupās, gan parlamentā, būs tāda, kas ir baņu. Es vēlētos uzsvērt, ka jebkuras darbības efektivitāte, jo īpaši attiecībā uz veselību, ka tās ir būtiski balstītas uz finansiālā atbalsta apjomu. Mēs nevaram panākt nekādus brīnumus ar 446 miljonu eiro budžetu septiņu gadu laikā. Priekšlikums uh, regulē, kas nodibina veselību izaugsmē programmu veselības jomā no 2014. līdz 2020. gadam. Šis ir ārkārtīgi svarīgs instruments, lai nodibinātu kopienas politikas mērķus veselības jomā. Dānijas prezidentūras laikā um, tika panākta uh, daļēji vispārēja vienošanās 22. Uh, jūnijā. Kipras prezidentūra cer, ka mēs varēsim cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai panāktu pilnu vienošanos par priekšlikuma kontekstu un lai mēs varētu pieņemt dokumentu uh, par pirmā lasījuma vienošanos, uh, kas ir pa, pašlaik vēl joprojām atkarīgs no vienošanos par daudzgadu finanšu ietveru. Uh, man zināms rezervācijas par daudzajiem priekš, grozījumu priekšlikumiem, ko parlaments ir um, piedāvājis, un jo īpaši tiem, kas runā par zināmām veselības aprūpas um, nelīdzsvarotībām un finanšu krīzes ietekmi. Es uh, saprotu šīs bažas, un es saprotu, ka ikgadu programmas uh, tiek veidotas tā, lai ņemt vairāk uh, ikgadējās ārkārtas situācijas, un uh, lai atbildētu un īstenotu miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu intereses. Priekšlikums Eiropas Savienības, Eiropas parlamenta lēmumam un Eiropas parlamenta padomas lēmumam par nopietniem pārobežu veselības apdraudējumiem. Um, šajā gadījumā uh, tas veidos um, pamatu, lai nodrošinātu vesel, uh, efektīvāku monitoringu un koordinētātu atbildi. Tas tāpat atbild uz vairākiem veselības apdraudējumu jautājumiem, uz un nodibina um, agrās ziņošanas sistēmu novērošanu un atbildes veselības apdraudējumiem, jo īpaši tādus, ko rada infekcijas slimības. Diskusiju rezultātā, ko mēs uzsākām padomē iepriekšējās prezidentūras laikā, Kipras prezidentūra ir apņēmusies turpināt darbu pie šī dokumenta. Uh, sadarboties turpmāk ar Eiropas parlamentu. Es paredzu garas diskusijas, bet mēs esam uh, apņēmušies, ņemot vērā pagātnes pieredzi ar nopietnām epidēmijām, kas radīja grūtības Eiropā, mēs esam apņēmušies nodrošināt, ka jebkāds lēmums, ko mēs pieņemsim, radīs uh, labākas un vienotākas uh, darbības visā Eiropā. Treškārt, runājot par medikamentiem, ir priekšlikums par direktīvas 2001-20 par uh, klīniskajiem izmēģinājumiem. Tas ir saistīts ar prasību pārskatīšanu, uh, lai pārbaudītu vienu vai vairākus medikamentus, koncentrējoties uz to, lai uzlabotu novērtēšanu un uh, klīnisko izmēģinājumu novērtēšanu autorizāciju. Komisija iesniegs priekšlikumu šai regulai Kipras prezidentūras laikā, un mēs šo dosie virzīsim tālāk un cerams, ka snieg, panāksim vienošanos par, par to padomas līmenī. Priekšlikums direktīvai 89.105 EEC, kas attiecas uz caurskatāmību, uz pasākumu caurskatāmību attiecībos med medikamentiem, ko lieto cilvēki, un to iekļaušanu vesa, nacionālās veselības apdrošināšanas sistēmās. Tas tā mērķis ir vienkāršot procedūras un aizstāt direktīvu 89105 EEC. E e Iepriekšējā direktīva vairs neatspoguļo šī jautājuma kompleksitāti. Jaunā direktīva nekādā veidā neietekmēs valstu politikas, kas saistītas ar medikamentu uh, Uh, cenu noteikšanu vai par veselības, sociālās veselības apdrošināšanas sistēmām. Pr šī priekšlikuma diskusijas uh, ir uzsāktas darba grupā Dānijas prezidentūras laikā un tās turpināsies Kipras prezidentūras laikā. Darbs turpināsies arī Eiropas savie, parlamenta līmenī un atkal būs nepieciešama cieša sadarbība. Un uh, Debats tiks, notiks EPSCO padomē decembrī 2012. gadā. Tiks pārskatīts regulējošais uh, ietvers uh, par medicīnas iekārtēm, kas iekļaus direktīvu priekšlikumu pārskatīšanos un kas atcels direktīvu uh, 90, 385 un 93, 42. Uh, nesenie incidenti ar krūšu implantiem un daudzie, daudzās uh, metālisko gūžu aizvietotāju nomaiņas uh, atklāja to, ka ir nepieciešama uzlabot koordinācijas starp dalību valstīm, lai nodrošinātu pacientu drošību. Mūsu prezidentūra uzsāks diskusijas padomas darba grupā, un mēs cenīsimies panākt uh, vislabāko uh, rezultātu uh, dotajā laika posmā. Um, ir vērts pieminēt, ka mūsu mērķis arī turpināt darbu, lai turpinātu īstenot pastāvošo rīcības plānu par uh, medicīnas iekārtēm, lai uzlabotu uh, attiecīgo institūciju darbu, sadarbību, koordināciju un komunikāciju starp dalību valstīm. Priekšlikums regulai par zīdaiņu pārtiku un bērnu pārtiku un pārtiku izmanto speciāliem medicīniskiem nolūkiem. Kīpras prezidentūra mēģinās atrast vidusceļu starp atšķirībām, kas ir starp parlamentu padomu un komisiju, lai pabeigtu darbu pie šī dokumenta vēlams agrīnā otrā lasījuma fāzē. Priekšlikums brokas direktīvai. Mēs mēģināsim salāgot īstenošanas kompetenci, kas ir komisijai ko nosaka 290. un 291. pants līgumā par Eiropas Savienības darbību un uh, nodot tālākas deleģētās um, kompetences komisijai. Dānijas prezidentūra uzsāka diskusijas padomē, un Kipras prezidentūra turpinās darbu, lai um, šis dokuments virzītos tālāk. Priekšsēdētāji, šī bija vispārīgā Kipras prezidentūras veselības programma. Mēs apzināmies savus uzdevumus un apzināmies dažu jautājumu jutīgumu. Mēs cieši paļaujamies uz mūsu sadarbību ar parlamentu un padomi, tā lai mēs varētu turpināt darbu pie veselības politikas jautājumiem visu Eiropas Savienības pilsoņu labām. Runājot par iepriekš minētajiem jautājumiem, mēs nevaram a, pārskatīt vispārējo atmosfēru, kas valda Eiropā. Ekonomiskā krīze novedīs pie demokrātiskajām izmaiņām, un tas uzliek lielu slogu dalību valstu veselības aprūpas sistēmām. Tādēļ šo uh, iemeslu dēļ ir laiks būt radošiem. Ikdienas notikumi uh, satricina Eiropas Savienības sabiedrības un ekonomikas fonu iepriekš neredzētā veidā patiešām varētu teikt, ka Eiropa ir sasniegusi vissaržģītāko laika posmu kopš otrā pasaules kara. Gluži kā kara laikā, kad um, dabiska cilvēka reakcija bija mēģināt izdzīvot, arī miera laikā šādai reakcijai nevajadzētu būt citādākai. Es ceru, ka mēs visi strādāsim veiksmīgi un spēsim parādīt Eiropas solidaritāti, ko mēs uh, visi atbalstam. Es vēlējos arī pateikties referentiem, ar ko mums bija ļoti laba sadarbība, eh, gatavojot Kipras prezidentūras programmu. Paldies, priekšsādātāji! Paldies, ministra kungs, par šo izsmeļošo plānu. Tuvākajiem mēnešiem darba kārtībā ir daudz jautājumu. Es redzu, ka tiek pacelts rokas, un mēs sāksim pirmo raundu ar EPP koordinatoriem. Vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, paldies padoms priekšsēdētāji. Pavisam īsi, pa trim tematiem es ļoti atbalstu to, ka jūs eh, savas prezidentūras eh, laikā vēlaties strādāt pie svarīgiem jautājumiem. Ir īpaši pie temata par orgānu uh, eh, transplantācija, tas man ļoti, mums ļoti svarīgs jautājums, jo ļoti daudz cilvēks gaida orgānus. Un uh, mums Eiropā vēl nav pietiekami daudz sasniegts gribētu īpašu uzmanību pievērst eh, kādai prasībai, ko šis parlaments vienmēr ir izvirzījis, proti, ka tirniecībā ar orgāniem eh, par to ir ļoti jācīnās. Pagājušajā eh, nedēļā Eiropas padome Strasbūrā strādāja pie protokoliem par to, kā cīnīties pret orgānu izniecību, un Eiropas Savienība vēl tur nav pārstāvēt, varbūt jūs varētu strādāt pie šī jautājuma. Tas noteikti ļoti palīdzētu, ja varētu pie tā, ja to varētu risināt. Pavisam īsi par diviem likumdošanas priekšlikumiem. Veselības uh, rīcības programma šie komiteja to nosaukusi savādāk, cik nosaukums ir mēs vēlamies Health for Growth and Citizen. Tad jauns nosaukums, lai arī pilsoņi tiktu pieminēti un lai nebūtu tāds iespējas, ka runa tikai par ekonomiku, kaut arī ekonomika krīzes laikus ir svarīga, tad tomēr pilsoņiem jau jāparādās nosaukumā, lai visiem būtu skaidrs, ka ir runa par pilsoņu veselību. Paldies, Pēter, mums ir problēma ar tūkojumu. Okay. There was no English interpretation. Okay. Okay. Nebija angļu valodas tūkojuma tam, ko teica. Pēdējais punkts. Es gribētu teikt paldies ka mēs runājām par kliniskajām pārbaudēm. Es ceru, ka nevis kaut kāda jūs prezidents laikā to izvirzīs eh, komisija, bet tas būs vēl pirms vasaras atvaļinājuma eh, kliniskā pārbauda, kliniskie testi. Mums patiešām ir nepieciešamība rīkoties, ir tīpaši akadēmiskās eh, vides eksperti, kas mēģina veikt ārniecības līdzekļu pārbaudu, viņiem ir ļoti grūti eh, strādāt, pamatoties uz mm, esošiem direktīviem. Gribētu norādīt to, ka Eiropas parlaments un daļai arī komisija jau ir eh, atpazinuši šo problēmu. Pirms desmit gadiem, kad bija runa par šo direktīvu, kā tā tika sagatavota, noteikti arī jūsu uzdevums kā padome ir eh, pārliecināt uh, ka ir nepieciešama vairāk eh, Eiropas sadarbība, lai nāktu par labu gan pacientiem, gan arī ražotēm, gan arī neatkarīgajai pētniecībai. Sirsnieks paldies Pēteriem. Nākamais runātājs ir Linda Makevana. Dagmā, Dagmā Rupie. Dagmā Rota Bērenta pirms tam. Es tikai vēlējos pateikties runātājiem un, ja varētu, vēlētos apsveikt jūs ar jūsu ambīciju līmeni. Dažkārt var teikt, ka mazāk ir vairāk, bet esmu ļoti optimistiski noskaņot un pārliecināt, ka jums veiksies. Uh, ja man būtu iespēja izteikties uh, padomu, tad es vairāk ieteiktu paļauties uz tiesību uh, aktiem nekā uz ne, netiesību aktu daļu, ka jūs runājat par pārrobežu veselības apdraudējumu un meklējat juridisko ietvaru, lai palielinātu tā spēku un kapacitāti. Padomājiet par to, kas notika ar tiesību aktiem attiecībā uz pārrobežu uh, veselības apdraudējumiem un cik uh, dalību valsts bija veiksmīgas. Ja es varētu atgriezties tikai pie šīs tiesību aktu daļas, ko jau pieminēja Līza, es var, varētu jūs apsveikt. Runājot par daļām, un es šeit nerunāšu par caurskatāmības direktīvu, jo par to jau mana kolēģi ir pieteikusies runāt. Šeit runāja par klīniskajiem izmēģinājumu medicīnas dienu ierikārtēm. Es ļoti ceru, ka dalība valstis apmainīsies ar informāciju un apmainī, ap, apmainīsies ar labo praksi un vislabākajiem, to vislabāko pieredzi. Un lai mēs apzinātos to, ka klīniskie izmēģinājumi ir monēta ar divām pusēm. No vienas puses mums ir jāaizstāv to šo izmēģinājumu. Dalībnieku no otras puses mums jāaizstāv inovācija, kas tajā piesaistīta. Tālāk runājam par uh, medicīnas iekārtēm. Uh, es nedaudz satraukos, ka jūs minējāt, ka mums vajadzētu palēnāt attiecīgo uh, iestāžu kapacitāti. Es domāju, es ceru, ka jūs vairs neļām nevienu tiesību aktu saturu, bet arī šeit notika šo diskusiju saturu jo mēs zinām, kāds ir informācijas iestāžu liktenis. Un man jautājums ir tāds, vai, ka zinot visu dažādo šo medicīnisko iekārtu dažādību, vai jums nešķiet, ka dažām no šiem informācijas iestādēm būtu nepieciešams arī saņemt autorizāciju? Un lai šī mediskā ierīce, lai Vai jums nešķiet, ka, ka būtu nepieciešams šādu iekārtu ierīču autorizēšana, um, ko no, piemēram, Eiropas Savienības aģentūrai, vai tā varētu būt arī nacionāla līmeņa aģentūra. Un jūs droši vien jau zināt, ka Eiropas parlaments ilgi vēl pirms skandāls ar krūšu implantiem notika, Eiropas parlaments strādāja pie uh, tiesību aktiem, un mana kolēģe, kas jau ir pamats parlamenta, vai jūs piekrist, piekrist tam, ka mums būtu jābūt ārkārtīgi uh, skaidriem šajā jomā? Pat ja būtu dažādas uh, iekārtu kategorijas, tad dalībvalstīm vajadzētu tikai vienu uh, paziņošanas iekārtu un kad būtu jāiedibina caurskatāmība Uh, starp tiem, kuri izmanto šīs medicīniskās iekārtas un kurā brīdī viņiem vajadzētu saņemt informāciju no šīs iestādes. Vācijā ir vairākas šādas iestādes, un katrs ražotājs var izvēlēties, pie kura no tiem tie doties. Uh, tātad, piemēram, um, krūšu implantu ražotāji izvēlējās uh, vācu iestādi vai vai jūs varētu sniegt arī man garantiju, ka tā kā mēs sagaidām, ka a, komisija publicēs dokumentu par klīniskiem izmēģinājumiem un medicīniskajām iekārtēm, vai jūs varat pārliecināt a, un atbildēt man, ka jūs panāksiet būtisku progresu Kīpras prezidentūras laikā? A, liels paldies! Un tagad vārds Pānakovas kundzei. Liels paldies priekšsēdētājiem! Paldies arī ministra kung, kungam par jūsu prezentāciju. Protams, ka jums būs diezgan sarežģīts darbs priekšā. No vienas puses netiek daudz sagaidīts no uh, jebkuras prezidentūras veselības jomā. Uh, netiek sagaidīts, ka tik ļoti ambiciozi tiks virzīt uz priekšu dažādi dokumenti, jo īpaši tie ir dosē, kas jau ir bloķēti. No, pēc manis uzskatu, ka ir zināms spiediens, jo īpaši no dažu dalību valsts puses par finanšu un budžeta līdzsvaru. Arī mans pirmais jautājums ir, vai jūs plānojat apspriest ilgtermiņa ietekmi, kāda būs budžeta samazinājuma veselības aprūpas sektorā un uh, jo īpaši ja attiecībā uz uh, tām jomām, kur jau ir novērots ilgtermiņa negatīvs efekts, un mans galvenais jautājums, es vēlētos izteikt savas bažas, ka uh, Eiropas Savienība, Eiropas parlamenta referents, kurš sagatavoja zi, atzinumu par uh, medikamentiem, jūs jau, protams, zināt, kāda bija sākotnēja dalību valstu reakcija. Uh, bet varbūt jūs varētu izteikt savu viedokli, kā jūs redzat, kā šis priekšlikums virzīsies tālāk un, un kāds uh, ir jūsu viedoklis, kāds varētu būt pamats tālākajai diskusijai ar dalību valstīm. Paldies! Paldies! Un pēdējais runātājs pirmajā raundā ir Marīna Jāna Kudakis no ECR grupas. Paldies, paldies, ministra kungs, par šo ļoti visaptarošo prezentāciju, un mana grupa to noteikti atbalsta. Man jau īpaši patika komentārs, ko teicāt par finanšu resursu neesamību. Un tas bija ļoti gudrs komentārs. Mēs dzīvojam sarežģītos laikos, mums ļoti labi jāapzinās savas darbības sekas. Šīs trīs darbības joms pirmkārt par um, pārobežu apdraudējumiem. Kāds ir jūsu uh, viedoklis par turpmāko sadarbību, un to, kāds tika atspoguļots arī pagājušajā nedēļā notikušajā konferencē? Un nākamais jautājums, kas arī ļoti tos manai sirdī, sālētos piekrist Pīteram, kurš pieminēja uh, cilvēku kontrabandu, bet vajadzētu būt nepieciešams cieši lielāks uzt, uzsvars uh, uz brīvprātīgo darbu, un es ceru, ka arī jūs pie tā strādājat. Un treškārt, kas ir svarīgs ne tikai no veselības viedokļa, bet arī no ekonomiskā viedokļa, mēs, uh, mūsu mērķim vajadzētu būs saglabāt mūsu iedzīvotājs veselīgāks par mazākām izmaksām. Bet kopumā mēs esam ļoti apmierināti ar jūsu piedāvāto darba kārtību un vēlam jums visu uh, to labāko. Uh, paldies, un tagad jā, uh, nākamais runātājs. Sūza. <coughs> Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Tas bija ļoti svarīgi un bija ļoti patīkami dzirdēt ministru kungu, uzzināt par Kīpras prezidentūras prioritātēm. Man ir divi konkrēti jautājumi. E, iespējams, ka vairāk jautājumu radīsies vēlāk debašu gaitā. Pirmais attiecas uz uh, Horizonta 2020 programmu, kas sākas ar 80 miljonu budžet, eiro budžetu sešu gadu laikā un 31,7 uh, miljoni tiks izmantoti uh, būtiskiem sociālajiem izaicinājumiem, uh, pārtikas drošumam un tā tālāk. Bet praktiski tas nozīmē 5,2 miljardus gadā, kas ir ārkārtīgi maza summa, ņemot vērā kopēju Eiropas Savienības budžetu. Ņemot vērā finanšu krīzi ļoti daudzās dalību valstīs, kāds ir jūsu viedoklis par šādu naudas summu? Vai jūsuprāt tas būs pietiekami, lai tā, risinātu dažādus izaicinājumus veselības jomā un pārtikas drošuma jomā? Tas ir pirmais jautājums, un otrs jautājums, tas ir sasaistās ar pirmo Proti, vai jūs varētu sniegt um, uh, vairāk paskaidrojums par um, negatīvajiem, negatīvo ietekmi uz veselību krīzes laikā. Um, um, attiecībā uz kvalitāti un uh, šo uh, nelīdzsvarotību ir tikai palielinājusies plaisa starp dažādām uh, dalību valstīm. Varbūt jūs varētu sniegt uh, sīkākus un konkrētus paskaidrojumus un komentārus par uh, nevienlīdzību veselības aprūpas jomā dažādās dalību valstīs. Paldies! Tātad šī bija pirmā kārta, koordinātāra kārta, un tagad došu iespēju ministrs kungam atbildēt uzdotiem jautājumiem. Lūdzu, vārds jums. So, um, thank you for the comments, Ms. Paldies par komentāriem. Protams, ka mēs esam izvēlējušies orgānu ziedošanu un transplantēšanu kā fundamentālo aspektu. Viena lieta, protams, ir medicīniskā nepieciešamība. Un otrs aspekts ir sabiedrības mobilizēšana un efekti, kādi rodas veidzot šādu orgānu donoru aktīvu rīcību. Mēs esam mobilizējuši sabiedrību tādā veidā, ka mēs pašlaik varam iesaistīt ļoti daudz cilvēku, kas uh, ziedo kaula smadzenes. Mēs varam sasniegt to, kas mums ir nepieciešams. Tajā pašā laikā mums ir ļoti liela nepieciešamība pēc um, citiem aspektiem. Ir ekonomiskais aspekts, ir sociālais aspekts. Ir jārunā par sadarbību, kam ir jābūt pietiekami lielā mērā arī Eiropas līmenī, Mēs vēlamies paplašināt sadarbību. Mēs vēlamies, lai pieeja orgāniem būtu pēc iespējas plašāka visā Eiropā. Kas attiecas uz orgānu nelegālu tirzniecību. Kā veselības ministrs, um, es varu teikt, ka mums ir bijušas situācijas, kurās um, Neefektīva likumdošana ir atvērusi ceļu orgānu nelegālai tirzniecībai, un um, mums pilnīgi noteikti ir jāizvairās un jāpasargā sevi no šādām situācijām. Mums ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp dalību valstīm, un tādējādi mēs um, varēsim aizsargāt sevi un savus pilsoņus no orgānu nelegālas tirzniecības. Mēs esam ļoti daudz runājuši par šīs programmas eh, nosaukumu, ja mēs runājam par šo jautājumu. Pašlaik eh, tas ir Health for Growth, veselība izaugsmē, un mēs nekādā gadījumā nevēlētos eh, samazināt šo jēdzienu nozīmi. Mēs vēlētos teikt, ka šīs programmas mērogs nav milzīgs, tas ir 446 miljoni eiro, kas ir sadalīti sešus, uh, uz sešiem gadiem. Līdz ar to jāsaka, ka mums ir um, tā atklāti jāskatās, cik liels būs uh, iespējas, un jāsaka atklāti, ka tas varētu arī nebūt visai liels. Finanšu atbalsts būs tas, kurš noteiks, cik lielā mērā šī programma būs ietekmīga. Runājot par nākamo jautājumu, mums eh, vajadzētu saprast, eh, tieši runājot par šo klīniskās izpētes direktīvu, kādai mums ir nepieciešama harmonizēta klīniskās izpētes direktīva. Mēs eh, turpmā, tuvākajā nākotnē saskārsimies ar būtisku inova, inovāciju trūkumu. Un ir pilnīgi noteikti jāseko līdzi jaunākajām attīstībām un jaunākajai zāļu izpētēji un izveidēji. Šī izpēte aizņem aptuveni 50% izmaksu veidojot jaunas zāles un medikamentus. Līdz ar to pilnīgi noteikti ir jādomā par to, kā veicināt šo inovatīvu uh, zāļu inovatīvu medikamentu veidošanu. Un mēs šeit nerunājam tikai par procedūras harmonizēšanu, bet par izpēti kopumā. Mums ir nepieciešams ne tikai runāt par šiem aspektiem, bet arī runāt par ekonomisko izaugsmi. Un, lai to nodrošinātu, mums ir nepieciešams šis elements, lai vislabākās industrijas, kas ir Eiropā, varētu izpētīt, testēt šīs zāles un pēc tam arī attiecīgi tam būtu ar, no, pilnīgi noteikti arī ekonomiski ieguvumi. Ja jums būtu kādi jautājumi, labprāt uz tiem atbildētu, ambīcijas eh, nekaitē. Ja mēs varēsim sasniegt mūsu mērķus, mēs būsim ļoti priecīgi. Kas attiecas uz uh, veselības apdraudējumu likumdošanu, es varu jums piekrist. Šajā jautājumā es um, esmu piefiksējis, ka padomas līmenī ir bijušas um, būtiskas izmaiņas um, šajā jautājumā, un es uh, redzu, ka arī komisija ir nākusi klajā ar savu reakciju. Taču jāpaturprātā, ka vispārējais princips, kas um, pastāv šajā jautājumā, ir tāds, ka uh, ir jābūt koordinācijai Eiropas līmenī. Līdz šim mums tās nav bijis, un ja mums tās nav, tad mēs eh, radām, tā teikt, vakumu. Un tad mēs esam vai nesam spējīgi nākt klajā ar atzinumu, taču dažkārt eh, šajā vakumā nāk arī komerciāli apsvērumi, un mēs varam atcerēties, kā bija par eh, vakcīnu iepirkumiem un šajā jautājumā, kā mums ir gājis. Līdz ar to mēs varētu, mēs darīsim visu, kas iespējams, lai panāktu vienošanos vismaz eh, padoms līmenī. Varbūt tas izklausās ambiciozi, taču ir jābūt ambīcijām, lai sasniegtu mērķus un panākt kādus rezultātus. Es domāju, ka es esmu atbildējis par eh, klīnisko izpēti, kas attiecas uz eh, medicīnisko aprīkojumu. Protams, te ir bijis ļoti daudz debašu, un diskusiju par šo jautājumu dažādos līmeņos. Runāt par, par, runājot par ko, koordināciju, es kā veselības ministrs varu teikt, ka mēs esam nākuši klajā ar savu atzinumu, un um, tas ir bijis atšķirīgs no citām valsts institūcijām, un tas rada tādu situāciju, kurā mēs uh, nevaram nonākt pie vienota un pārliecinoša atzinuma. Jebkurā gadījumā veselības komisārs nāk klajā ar atzinumu, aicinot um, dalībvalstis um, izveidot um, reģistru, valsts līmeņa reģistru, kurā var piefiksēt jebkuru personu, kurai ir kāds implants. Līdz ar to, ja mēs pieņemsim šo pasākumu, tad uh, būs iespēja virzīties tālāk ar Pasaules veselības organizācijas um, vadlīnijām. Šie īstenošanas pasākumi par norādīšanu, par deleģēšanu un pāraudzību ziņošanas iestādēm. Nu, es uh, ļoti labi saprotu jūsu domu, ka zinoši, ziņošanas iestādes uh, dažkārt uh, uzņems atbildību dažiem implantiem, kam būtu farmacētisks elements un tur nepieciešama licence, es domāju, tas būs daļa no mūsu diskusijām. Tur ir ļoti grūti novilkt robežu, es tam pilnībā piekrītu. Taču, jebkurā gadījumā, mums būs jāķers klāt šai problēmai. Kas attiecas uz farmakoviģilanci? Ja drīkstam izteikties par šo jautājumu, Kiprā mums ir bijusi pieredze Jūs jau minējāt ekonomisko krīzi. Vispirms es uzskatu, ka tas, ko es esmu ievērojis, zāļu kompānijas, farmaceitiskās kompānijas ir gatavas um, šajos grūtajos laikos uh, piekāpties, lai atbalstītu veselības sistēmas. Un es, kā veselības ministrs, varu to apstiprināt. Mēs um, savā valstī esam īstenojuši pasākums, lai samazinātu sama izmaksas, un līdz šim tas ir bijis visnotaļ efektīvi. Būs arī direktīva, būs arī jautājumi, kas būs jāparunā par um, laika termiņu licencēšanai, par, um, ģene, par um, ģeneriskajiem medikamentiem. Medikamentu farmaceitisko Kompāniju vidū pašlaik ir pamatdoma uh, saglabāt uh, pēc iespējas uh, ērtākas um, cenas, lai varētu nodrošināt sistēmas stabilitāti. Līdz ar to mēs esam atvērti diskusijām. Paldies par jūsu komentāriem arī attiecībā uz ECDC. Neapšaubām ECDC ārkārtīgi lielā mērā atvieglo specializēto informāciju, kas eh, tiek sniegta dalībvalstīm. Un es vēlētos uzsvērt TCDC e lomu. Tā ir ārkārtīgi būtiska sevišķi mazām valstīm, kas, eh, kā, kā piemēram, Kipra, un tādēļ mēs arī diskutējam par šo jautājumu, jo mazām valstīm nav tās kapacitātes, kas nepieciešama. Un šo Eiropas slimību profilakses un kontrolas centrs ECDC eh, e sniedz nepieciešamu atbalstu, kāds ir nepieciešams, sniedzot šo specifisko informāciju. Mums ir jau pieredze ar H1N1 un kas attiecas uz orgānu donoriem. Šeit, protams, runa ir par brīvprātības principu neapšaubāmi. Sabiedrības mobilizēšana, kā jau es minēju, pirms tam ir fundamentāla par veselīgu novecošanu. Man jāsaka, ka veselīga novecošana tā reāli runājot nemaz nevar pastāvēt, taču, ja mēs skatāmies no zinātniskā viedokļa, tad veselīga novecošana ir vairāk bioloģisko procesu rezultāts, kas ir norisinājušies jaunībā, brieduma gados un arī vēlāk, un līdz ar to rea, eh, teoretiski mēs varam runāt par šādu veselīgu novecošanu. Jebkurā gadījumā augsta līmeņa sanāksmē mēs varam uzsvērt to, ka ir nepieciešamas pareizs uzturs, sevišķi bērniem, ir jārunā par um, sirds un asinsvadu slimībām. Un um, citiem būtiskiem jautājumiem, kas uh, apdraud veselību. Mēs arī runā, varam runāt par tādiem jautājumiem, kā um, gados vecāku cilvēku veselība. Mēs arī varam provokatīvi diskutēt par atsevišķiem jautājumiem, kas ir um, delikātāki, piemēram, par cilmes šūnām. Ļoti bieži runa šajā sakarā ir par um, gados vecākiem cilvēkiem un uh, slimībām, ar kuriem saskaras šīs vecuma grupas uh, pacienti. Līdz ar to mēs vēlētos, uh, lai šajās debatēs tiktu iesaistīti ne tikai veselības ministri, bet arī uh, atbildīgās institūcijas, un tādējādi mēs varētu skaidri izprast, kur tieši mēs esam, cik tālu mēs esam nonākuši cilmes šūnis pēc jautājumos. Tagad nonāku pie jūsu jautājuma, pie ku, kur man varbūt vajadzēja atbildēt, um, uz kur man varbūt vajadzētu atbildēt jau sākotnēji, taču es varu atbildēt um, par izpētes portfolio. Es neiedzināšos detaļās, taču es varu pateikt to, ka tas ir 80 miljardu vērts uh, apjoms šai programmai. Un sākotnēji mēs varam, varējām runāt par 100 miljardiem. Tā ir pirmā reize parlamentā, kad mēs uh, runājam par šāda mēroga programmu šādos, uh, šādā jautājumā. Taču Es nevēlētos iedzināties eh, detaļās, lai arī eh, es, protams, labprāt atbildētu uz jūsu jautājumiem, ja tādi rastos. Thank you very much, Minister, for the concrete and detailed. Paldies, ministru kungs, par konkrētajām atbildēm, ko uzdev mūsu kolēģi, un tagad uzsāksim otro kārtu. Pirmais runātājs ir Andres Pevalo. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, jums eh, par jūsu komentāriem. Daži no jautājumiem, uz dažiem jautājumiem jūs jau atbildējat, tad runāšu īsi, bet divi jautājumi ir tie, kas man interesētu vēl, gribētu tos vēl īpaši uzsvērt. Tas, ko teica Līzes kungs un kolēģi no Grieķijas Pirms kādu laiku mēs visi kopā strādājām pie transplantācijas direktīvas. Krīzes laikā vienmēr parādās kaut kāda temati, vienmēr tiek teikts, jā, ir krīze un daudz kas ir jāsamazina. Pat uh, plašsaziņas līdzekļos tiek teikts, ka pat tad nevajadzētu orgānu transplantācijai uh, visai šai sistēmai eh, radīt papildus atbalstu. Es domāju, ka šajos jautājumos jābūt principiāliem, jo tas, ko mēs šeit no parlamenta, ko mēs šeit parlamentā sakām, mums eh, vajadzētu saskaņā ar starptautiskiem notikumiem darīt tieši pretējo, ja rada motivāciju uh, orgānu donoriem. Es domāju, ka mēs radītu juridisku uh, Uh, pamatu kaut kam, ko mēs vispār nevarētu nekad samaksāt. Dažas, dažās valstīs tā lieta ļoti labi nostādīta. Viņiem ir uh, ļoti labas kampaņas, un uh, cilvēki, kas ir gatavi ziedot orgānus, to kļūst ar vien vairāk, un vajadzētu teikt, ka, lai dalība valstis, um, lai tās vairāk investētu tādās sociālās uh, kampaņās, kas palielinātu sapratni par šiem jautājumiem, bet ekonomiskie, mo, ekonomiskā motivācija šādām transplantācijām vai orgānu donoriem. Tas drīzāk būtu kaut kas tāds, kas nebalstītos uz cilvēku cieņu, un mēs kaut ko tādu nevaram atbalstīt. Vēl otrs jautājums. Samazinājumi veselībā un krīze. Jūs jau savā pirmajā uzrunā teicāt, ka mums ir jārīkojas arī radoši krīzes apstākļos un jādarbojas efektīvi, un tā ir viena lieta, bet no otras puses mums arī jāraugās, ka dažas dalību valstis uh, īsteno politiskus pasākumus, kas ierobežo tiesības izmantot veselības pakāpojumus, un viņas aizbildinās ar krīzes izraisītām sakām, un tad jau nebeidzētu brīnīties, ka arī citur notiek uh, samazināšana, līdzekļi tiek samazināti, es domāju, tas neko nelīdz. Protams, ka mums uh, vajadzētu raudzīties, lai katrs uh, darīt, ko var, bet padomē nevajadzētu raidīt tādus eh, pretēju satura vēstījumus, jo katram, katram ir jābūt tiesībām izmantot veselības pakalpojumus. Protams, mums ir jābūt radošiem un izdevums bagātiem, bet labāk būtu, ja mums būtu arī atbilstošie līdzekļi. Un nevis vienkārši visam tiek teiks, ka jārīkojas radoši. Uh, aizbildināties ar krīzi, lai samazinātu veselības eh, finansējumu. Es domāju, tas nav pareizais ceļš, jo ir jābūt attiecīgiem pasākumiem. Protams, ka ir jābūt pasākumiem, bet nevar vienkārši visu ņemt un samazināt. Protams, ir jācīnās pret krāpniecību, tas viss ir pareizi, bet uh, varbūt uh, ir jācīnās pret šiem parādībām, bet nevajag jau uzreiz samazināt augus veselības sistēmai. Es piek, pilnīgi piekrītu. Emotional. Paldies par šo emocionālo viedokļu. Karhāns Florence, es tiešām esmu nogrēkojis, jo viņš bija saraksts pašā augst, augškalā, un es viņu aizmirstu, un nu, tātad došu viņam pirmajam vārdu. Jā, tas ir tiešām briesmīgi un šausmīgi. Eh, es tikko kā dzirdēju, ka ministrs pasver to, ko teica Dagmar Roda Bērēnta. Viss ir ļoti labi. Ja jūs arī mani slavēsiet, tad es būšu ļoti laimīgs. Es nevēlos runāt par medicīnu, jo man bail no ārstiem un esmu arī eksperts. Gribu uh, palikt pie medicīnas profilakses, proti par tabaks patēriņu. Un 18 uh, gadus man jau ir pieredze vai vēl vairāk. Un uh, progresa tik ātrs kā gliemezis. Vienalga, kāda padoms prezidentūra ir pie varas, maz kas notiek. Man iedzer, kāda ir jūsu pieeja. Komisija runā par jau ilgi par vienotu marķējumu Es domāju, mēs eh, varētu ātri vienoties, ka mūsu galvenais, eh, mums jāpērš uzmanība, lai jaunie cilvēki nemaz nesāktu smēķēt. Un 60 eh, gadīgam zemniekam varbūt nevajadzētu tur īpaši iet virsū un teikt, lai viņš nesmēķē, bet ir ļoti svarīgi patiešām jauniem cilvēkam teikt, lai viņi nemaz nesmēķētu. Un tur ir nepieciešami instrumenti, piemēram, jautājums par iepakojumu. Man interesētu, ko jūs domājat par ķimikālajā jautājumu. Rūpniecība mums dara, ko vēlas. Viņi mums danco pa galdu. 70 līdz 80 ķimikālijas ir atļauts pieaugt. Tās bieži vien tiek pieaugtas jau papīram, tās tiek sadedzinātas, un uh, sadedzinātas nonāks ar degunu smadzenēs, un uh, tiek nodarīts uh, kaitējums uh, ģenetiskajam mm, mantojumam. To viss var ignorēt, bet tas vienkārši ir, protams, ka tas var izrast arī uh, vēzi, to mēs visi zinām. Kāda jums ir pieeja šajā jautājumā, un cik tālu jūs esat gatavi atļaut raž, uh, tabakas ražošanai uh, apstādināt uh, šo ķīmikālie pieļaukumu. Un uh, īstenot kvalifikātu uh, novērtējumu šīm ķimikālijām. Protams, to visu var vienkārši aizliegt. Nevar taču būt tā, ka katra cigarete uh, vienādi, uh, vienādi garšo katru dienu, jo tabaka ir dabas produkts, un tā nevar visu laiku vienādi garšot. Kāda ir jūs pieeja jautājuma? Paldies, Karlhēcam Florencim, tagad Vittorio Prodi. Paldies, priekšēdētāji. Es gribu teikt paldies arī jums, ministra kungs, par to, ka jūs pie mums esat atnācis. Esmu jums tiešām ļoti pateicīgs. Divi punkti no manas puses, ko vēlos pieminēt. Orgānu transplantācija ir svarīga, lai padomes līmenī notiktu vienošanās par eh, donoriem, par donoru spēju. Kas notiek tādos gadījumos, kad attiecīgais cilvēks nav devis savu piekrišanu, vai arī nevar vairs dot savu piekrišanu attiecīgajai orgāna transplantācijai. Noteikti būtu daudz vairāk orgānu, kas būtu pieejami transplantācijai, ja šeit būtu likumdošana, vai būtu, tas no, būtu noteikumi. Un uh, vajadzētu arī nodrošināt, ka orgānu transplantācija vienmēr ir bezmaksas. Otrais punkts attiecas uz e, šiem kliniskiem izmēģinājumiem un e, šo izmēģinājumu pieļaušanu, lai laistu tirgu ārniecības produktus, medicīnas produktus. Jūs teicāt, ka tas ir saistīts ar lielām izmaksām, bet uh, arī ražošanas uzņēmumi, kas ražo ārzniecības līdzekļus, viņiem arī vajadzētu rīkoties. E, viņi varētu ārzniecības līdzekļiem retiem slimībām vēl vairāk dot savu ieguldījumu. Tieši šajā jomā jauno ārzniecības līdzekļu ienākšana tirgū drīzāk ir samazinās attiecībā uz retiem slimībām. Par e, programmu 2020. varbūt arī tur vajadzētu mēģināt uh, uzlabot uh, klinisko izmēģinājumu kvalitāti. Turklāt jāsaka, ka izmēģinājumos nevajadzētu vienmēr izmantot dzīvniekus. To var darīt arī ar, ar uh, kultūrām, ar šūn, šūnveidīgajiem. Tieši izmēģinājumi ar šūnām, statistiski raugoties, uz tiem var daudz vairāk paļauties, un tie daudz precīzāki un tie daudz vairāk uh, atbilst uh, cilvēku reakcijai nekā tādā gadījumā, ja medicīnas līdzekļus izmēģina uz dzīvniekiem. Tādēļ es domāju, ka šeit vajadzētu ņemt vērā tas, ko dara farmacētiskā ražošana. Proti, ka tur rodas risks, ka tiek uh, izslēgts, ka šie izmēģinājumi nevar notikt, ja tiek izmēģināti jaunie ārstniecības līdzekļi. Kliniskie izmēģinājumi šajā jautājumā ir kaut kas jāmaina, lai radītu lielāku drošību un lai varētu samazināt arī izmaksas. Paldies, Vitorio Prodī. Tagad, eh, kā pēdējiem runātājiem, Dagmāra Rota Berenta. Vēl viņiem viens jautājums. Very, very much, Paldies, priekšsēdētā. Es vēlējos atgriezties pie uh, medicīniskā aprīkojuma, jo es nespēju visu iekļaut savā pirmajā komentārā. Es saprotu. Es teiksim tā, es saprotu, ko jūs sakat. Es varbūt neesmu ar to apmierināta, varbūt pilnībā. Es uh, nebiju tik entuziastiska par pirmo ievadu. Uh, pirmiem ievadvārdiem, bet kopumā esmu apmierināta. Man ir prieks, ka jūs vēlties ieviest izmaiņas attiecībā uz medicīniskajām iekārtām un ka jūs ka skaidri nošķirat autorizāciju un informāciju paziņošanu. Un visbeidzot, un kas tā ir ļoti liela daļa no medicīnas iekāršu uh, tiesību aktiem, tad mēs runājam par vienreizēju un uh, daudzkārtēju izmantošanu. Ja mēs runājam par daudzkārtēju izmantošanu, vai mēs esam gatavi aplūkot higiēnas standartu ievērošanu visās medicīnas iestādēs, lai tiktu nodrošināts visaugstākais higiēnas līmenis. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtisks aspekts, lai izvairītos no infekcijām un slimi, slimnīcu vidē. Un, jā, um, tas novestu tālāk tikai, ja tiktu izgudrots jauns antibiotikas, kas spētu cīnīties pret šādām baktērijām, tad jūs būtu varonis Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Tagad arī slēdzu trešo kārtu un sniegšu jums iespēja atbildēt uz dotajiem jautājumiem. Lūdzu, vārds jums. Tātad, pirmkārt, nebija, neesmu pārliecināts par pirmo jautājumu, Rodrīgas kungs. Es uh, neesmu drošs, ka šajā priekšlikumā mēs runājam par finanšu um, mērķiem. Um, aspekts uh, par uh, finanšu labumiem. Šis nav, tas nav mūsu mērķis, mēs tikai vēlamies mobilizēt sabiedrību un pat uh, veicināt sociālo apzināšanos. Uh, ja mēs uh, runājam par līdzīgām sabiedrībām, uh, salīdzināsim, piemēram, Kipras un Grieķijas situāciju, salīdzinot situāciju ar uh, orgānu ziedošanu. Grieķijā šis līmenis ir daudz, daudz zemāks. Tātad varam secināt, ka sociālās apziņas pacelšana ir ārkārtīgi būtisks faktors. Protams, ir arī citi aspekti attiecības orgānu ziedošanu un transplantāciju, piemēram, kvalitāti un tā tālāk. Ja palūkojamies Eiropas Savienības līmenī, tad varat redzēt, ka īpašas, īpašās donoru novērtēšanas prasības dažādās valstīs atšķirās. Mums ir nepieciešams ieviest zināmu vienotību šajā jautājumā. Es runāju, ka runājot par budžeta samazinājumiem. Iespējams, mums vajadzēs uzaicināt jūs līdzi, kad notiks prezidentūru uh, trio diskusija. Uh, neskatoties no virziena tiek izmantota tehnokrātiska pieeja, un uh, veselība ir dažkārt pieminēts jautājums. Es domāju, ka būtu nepieciešami samazinājumi veselības sektorā, lai panāktu līdzsvaru. Tomēr ir jāpiebilst, ka tas neliedz mums būt inovatīviem. Mēs varam izvērtēt, kā spē, tērējam naudu veselības aprūpas jomā un varbūt varam spērēt mazāk. Ļaujiet sniegt jums uh, piemēru. Uh, piemērs no medikamentu jomas. Eh, dažāda izmantošana dažādās dalību valstīs var eh, radīt atšķirību tajā, cik zāles maksā. Eh, mēs Kiprā esam spējuši panākt būtisku izmaksu samazināšanu medikamentu jomā, un mēs negatīvi neietekmējam inovācijas. Uh, Šis ir jautājums, ko būtu vērts apsvērt, bet es nedomāju, ka šobrīd mums tiešām vajadzētu uh, ieviest būtiskus samazinājumus. Uh, dažās valstīs ir ļoti samazināts uh, veselības budžets, lai izlīdzinātu bilanci. Uh, bet, bet neskatoties uz finanšu uh, krīzi, uh, veselības aprūpas jomu turps augt. Tagad atbildēšu uz Florence kunga jautājumu par tabaku. Es domāju, ka mēs par to tik ļoti nediskutēsim prezidentūras ietvaros, bet ļaujiet sniegt manu viedokli par šo jautājumu. Mums bija nepieciešami 40 gadi, lai uh, apkopotu zinātniskos pierādījumus, lai apstiprinātu to, ka Tabaka un jo īpaši smēķēšana ir viens no galvenajiem vēža izraisītājiem. À, tajā cerams, à, ka topošajai tabaks direktīvai à, būs ietekme uz sabiedrības veselību. Tās ietekme būs atkarīga no tā, no tās satura. Skatoties uh, Vēsturi, vēsturiski, kad uh, Francijā tika ieviesta augstāki nodokļi, uh, automātiski samazinājās plaušu vēža slimnieku skaits, un uh, līdzīgi tas notika arī apvienotajā karalistē. Vai mums vajadzētu pilnībā ieviest aizliegumu? Es domāju, ka diez vai šis būtu risinājums, jo mēs nevaram cerēt panākt pilnīgu aizliegumu. Tomēr es uzskatu, ka mums ir nepieciešams veikt nopietnus pasākumus, vai nu tās būtu jaunas marķēšanas prasības vai augstāki nodokļi, jā. jo jauni cilvēki, kuriem varbūt ir liels ambīcijas dzīvē, vēl joprojām ir pakļauts tabakas riskiem. Uh, jebkurā gadījumā pirmā mana sākotnējā reakcija par šo jautājumi bija tādi, ka šīs direktīvas apspriešana izraisīja ļoti spēcīgas reakcijas no vairākiem sektoriem, tādēļ mums vajadzētu saglabāt demokrātisku pieeju šajā jautājumā. Vai um, runājot tālāk par uh, orgānu ziedošanu, vai būtu nepieciešama E, iepriekšēju ziedotāju atļauju e, pēc arī e, ziedotāju, potenciāla ziedotāja nāvis, tad šis ir sabiedrisks jautājums. Es domāju, ka dažas uh, valstis jau to ir spējušas veiksmīgi risināt, bet jo vairāk tiek veicināta sabiedrības iesaistīšanās, jo augstāku skaitu ar potenciāliem donoriem mēs spēsim panākt un jo labāk mēs spēsim risināt šo problēmu. Bet tomēr es jums piekrietu, ka par šo jautājumu pilnīgas uh, diskusijas par to nebūs iespējams, jo dažās dalībvalstīs ir spēcīgi reliģiskie apsvērumi. Es pārliecināts, to jau zinat. Tagad runājot par klīniskiem izmēģinājumiem. Uh, jūs runājāt par eh, šūnu kultūrām. Šis, protams, ir zinātnisks jautājums vai mēs spēsim atrisināt visus jautājumus, kas saistīti ar medikamentu izvērtēšanu. Vai tā būtu, vai tā izmēģināšana notiks uz dzīvniekiem vai cilvēkiem. Ja es runāju kā zinātnieks, tad es teiktu, ka visdrīzāk jūs nekad nespēsiet aizstāt klīniskos izmēģinājumus ar izmēģinājumiem uz šūnu kultūrām. Es domāju, ka tas nekad nebūs iespējams. Un pastāv risks, ka varētu radīt ārkārtīgi liels problēmas uh, tirgus virzībā. Bet uh, viena lieta, ko var darīt, ir uh, ne, nevis, piemēram, šūnu kultūra izmantošana vai kas cits. Es jau pieminēju kopējo institīvu, kas notiek starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Viena lieta, ko jūs varat darīt, ir uh, stimulēt šo medikamentu efektivitāti. Un tas uh, varbūt ir viens no veidiem, kā uh, mazināt izmaksas, bet uh, bet kopumā vēlētos teikt, ka pilnībā izmēģinājums nevarēs izbeigt. Uh, es īsti nezinu, izpratu jūsu jautājumu uh, par saikni ar implantiem, bet jūsu pieminētais jautājums ir, uh, zināmā mērā, slidens, bet uh, varbūt ļausiet jums iesniegt rakstveidā atbildi. Vēlāk, paldies! Pradīkungs īsi lūdzu. Lūdzu, Antonija. Es nevēlējos eh, radīt priekšskatu vēlētos atbrīvoties no eksperimentiem uz dzīvniekiem, bet uh, es gribēju teikt, ka izmēģinājumu uz zināmām šūnu kultūrām varētu sniegt precīzākus rezultātus par uh, toksikoloģijas mehānismiem un uh, varbūt šādi izmēģinājumi būtu vairāk piemēroti eh, lietošanai tālāk, medikamentu lietošanai tālāk uz cilvēkiem nekā izmēģinājumu uz dzīvniekiem. Mm. Um, es runāju par klīnisko izmēģinājumu modifikāciju, lai no vienas puses samazinātu uh, izmaksas no otras puses samazinātu, netiktu vaļā, bet būtiski samazinātu dzīvnieku izmantošanu. Uh, ja pareizi saprotu, jūs runājāt par toksikoloģiskajiem jautājumiem. Šis ir ļoti svarīgs jautājums, kam cieši pievērsusies farmakoloģiskā industrija, cieši sadarbojoties ar komisiju. Tas ir IMI, Innovatīvo medikamentu institīvas ietvaros notiek plaša mēroga sadarbošanās, ir uh, piešķirts liels finansējums šai uh, preventīvajai toksikoloģijai, lai samazinātu dzīvnieku izmantošanu, tiek izmantot dzīvnieki, uh, bet uh, gan šūnu kultūras uh, dažādu potenciālu medikamentu testēšanā. Jā. Līdz ar to mēs esam pabeiguši jautājumu un atbilžu kārtu. Es vēlos sirsnīgi pateikties veselības ministram Malaskungam par detalizēto, pamatoto un ļoti labo diskusiju kārtu par prezentāciju. Jūs teicāt, ka jums ir augsta mēķi, kas attiecas uz prezidentūras darbu. Es to varu tikai apliecināt. E, man bija tikšanās e, jūsu birojā, un e, man ļoti pārliecināja jūsu eksperta zināšanas. Jūs esat eksperts Katram varētu tikai ieteikt paraudzīties, eh, kāda biogrāfija ir ministram. Mums ir eh, prezidentūras vadītājs eh, eksperts vidas jautājumos. Es priecājos jau tagad par nākamajiem sešiem mēnešiem, par Kipras prezidentūru, tiepaši veselības jomā. Jūs teicat konkrēts priekšlikumus, un kolēģi to arī pieminēja. Un pievērst uzmanību likumdošanai, likumdošanas jautājumiem. Esmu pārliecināts tieši krīzes laikos kurā mēs bez šaubām atrodamies. Tieši šajos laikos ļoti laba veselības politika būtu laba zīme iedzīvotājiem, 500 miljoniem eiropiešu. Tas būtu signāls, ka katrs var gūt labumu no Eiropas, kas labi darbojas. Un tas viss nebūs uz tā rēķina, uz to cilvēku rēķina, kas nevar atļauties izmantot veselības pakalpojums. Tas būtu ļoti skaidrs eh, vēstījums solidaritātes garā. Mūsu komitejas vārdā mēs, es jums vēlu visu vislabāko, labu prezidentūru ar augstām ambīcijām. Jūs būsiet ļoti gaidīts viesis pie mums vienmēr. Labu veiksmi! Jā, nach der Präsentation. Pēc eh, padomus prezidentūras prezentācijas un pēc eh, diskusiju kārtas mēs turpināsim darbu ar darbu kādreiz punktu 5, proti uzskaits notikuma rīcības plāni attiecībā siltum eh, efektu gāzes emisijām un piesaist, kas rodas darbībās, kuras saistīts ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un meža saimniecību. Tas ir tās diezgan uh, traks sarežģīts nosaukums. Kritāns Arsens ir uh, referents, uh, lūksim viņu ieviest gaismu tumsībā, ko lai saprot ar šo virsrakstu. Būs diskusija arī ar ēnu referentiem. Lūdzu, Kritán, jums vārds. Thank you very much. Uh, as long as call... Paldies. Uh, uh, varbūt nebūšu tik labs runātājs kā iepriekšējais. Tātad mēs runājam par, par uh, lēmumu, kas ir Eiropas Savienības komisijas uh, pielikumā par LULUCF lēmumu. Uh, šis ir lēmums, kas izrietē pēc, tā, pēc lēmumu, ko pieņēmām Durmārā pirms dažiem mēnešiem. Diskusijas par LULUCF uzsākās 2001. gada, gadā Marakešā, bet tikai tagad, Durbānā, iepriekšējā decembrī, mēs spējām panākt galējo vienošanos, kas noteica, ka ir nepieciešama obligāta uzskaita mežu, mežu saimniecībā un ir jā, jāpadara šis zaļais ogleklis redzams. Tātad kāds ir priekšlikuma mērķis? Eiropas Savienības līmenī ir noteikti kopējas uzskaitas noteikums Eiropas Savienībā, un arī izstrādāt LUBUCF darbības plānus par a, informācijas izplatīšanu par šādām darbībām. Šis lēmums ir pirmais no a, tā saucamās a, divu soļu pieejas. Tātad mēs sākam ieviešot kopējos uzskaitas noteikumus pirmajā fāzē, un tad otrajā fāzē mēs uh, uzskaitām emisijas un salīdzinām tās ar emisiju samazinājumu uh, pienākumiem. Ko mēs apspriežam pašlaik, tā ir pirmā fāze. Uh, priekšlikums neuzliek nekādus saistošus mērķus vai normas, tas tikai ir Eh, ietvars, kas nodibina uzskaitas eh, noteikumus, par kuriem jau ir panākta vienošanās starptautiski. Man eh, šī, es to uzskatu, ka mums ir lieliska iespēja, mums Eiropas Savienības pilsoņiem ir iespēja parādīt pasaulē, ka mēs būtiski ņema, uztveram to, ko mēs uzņemamies un tas arī parāda mūsu konsekvenci. Ir arī politiskais mērķis, kas ir ļoti būtisks mūsu darbam šeit parlamentā, un šis mērķis ir, ir sniegt uh, mūsu uh, partneriem panākt uh, vienošanās panākšanu. Uh, Eh, decembrī Dohā notiks sanāksme, un mūsu mērķis ir prezentēt šo galējo lēmumu par LULUCF, un lai Eiropa var teikt, ka pirms gada tikāmies uh, Durbānā, bet uh, vienu gadu vēlāk mēs jums varam uh, sniegt uh, jau Eiropas Savienības uh, mērogtiesību aktu, tādēļ mūsu mērķis ir pirmā lasījuma vienošanās. Uh, Ir trīs galvenie mērķi. Pirmkārt, panākt konsekvenci ar nacionālajām prasībām. Um. Otrakārt ir politiku koherence, protams, sasprot saskaņotība ar jau pastāvošo Eiropas Savienības, pastāvošiem tiesību aktiem. Uh, par uh, pūļu uh, dalīšanu. Un treškārt ir uh, ko, veikt koordināciju ar, ar <clears throat> um, pastāvošajām normām, ne, jau, nevienu pašās dalībvalstīs, bet arī dalībvalstu starpā. Uh, runājot par pienākumiem, uh, Tātad, runājot par emisijām, tas ir ārkārtīgi svarīgs solis, lai, lai iekļaut to Eiropas Savienības tālākajos centienos emisiju samazināšanā. Lai vai kāda veida obligātā uzskaita tiks veikta, Tas būs atkarīgs no dalību valstīm, kā šiem uzskaitas uh, noteikumiem sekos. Uh, metodoloģija, kas būtu jāizmanto, neatšķirās no tās metodoloģijas, kas tiek izmantot starptautiskā līmenī. Uh, periods ir noteikts astoņu gadu garumā, lai sniegtu uzskaišu rezultātus līdz 2020. gadam un lai sagatavotos šai praksē. Komisija ir Eh, izteikusi priekšlikumu par eh, uzskaiti eh, aramzemēm un no savāktajiem datiem dalībvalstīm ir pieejamība šiem datiem. Ir trīs veida datu, dati. Viens ir vienkāršotāks, un visbeidz tas visbeidzot arī sarežģītākais, un visām dalību valstīm ir uh, pieeja šiem ziņotajiem datiem. Un pašlaik tikai četras ir uzsāk, uh, uh, nav uzsākušas to sākotnējo uzskaits vešanu, tādēļ mēs esam pilnīgi sagatavoti, lai sāktu darbu pie padomas priekšlikuma īstenošanas uzsākšanas. Komisija iekļauj teritoriju nosasināšanu a, šajā priekšlikumā, un arī šeit uzskaits būtu obligāts kādēļ tā. A, kad notika pārunas par klimatu, tika paskaidrots sākumā, mums bija problēma, jo bija zems dalības līmenis, jo visi atradās citā telpā. Sākot, sākotnēji visi atradās citā telpā, kurā notika oficiālās pārunas par jaunajiem LULUCF uzskaitas noteikumiem. Diskusijas uh, notiek par to, kā lai situācija varētu uz, uzlabot, un kā jau jūs to zināt, tad LULUCF eh, tiek virzīta saskaņā ar uh, zem ANO noteikumiem, bet tas vēlāk tiks pakļauts uh, globālajiem klimata pārmaiņu uh, noteikumiem, par ko vienošanās, kas panāk 2015. gadā. Jūs jau zināt, ka arī savienotās valstis būs daļa no šīs vienošanās. Um, bet attiecībā uz lauksaimniecības zemēm un akšu nosasināšanos, tad šis varētu būt problemātisks jautājums. Um, un, bet vēl joprojām um, uzskaitas um, netiks, būs, netiks padarīts par obligātām pirms 20, 2020. gada. Un tas nebūs obligātas uh, vēl pirms šī konkrētā priekšlikuma, ko mēs uh, pašlaik apspriežam. Uh, dabiskie, dabiskās katastrofas. Pastāv uh, izņēmums. Uh, mēs varam pieļaut zināmas izņēmumus attiecībā uz mežsaimniecību konkrētos gadījumos. Uh, dabisko katastrofu gadījumā, piemēram, uh, uh, ugunsgrēki, kas iznīcina vairāk kā 5% no uh, valsts mežiem, kas, protams, notiek ārkārtīgi retos gadījumos, tad šīs uh, emisijas, kas rodas ugunsgrēku gadījumā, tās varētu būt uh, izkļautas no uh, obligātajām uzskaitēm. Uh, man uh, priekšlikums šajā tekstā ir uh, atgriezties pie tā, kas tika panākts Durbānā, lai nodrošinātu uh, konsekvenci. Ja jums ir turmāk jautājumi par, par uh, manu ziņojumu, tad mēs to varam apspriest tālākajās diskusijās. Uh, viena lieta, kas tika iekļauta Durbānā pieņemtajā uh, vienošanā, tās bija par to, ka kad mēs cērtam kokus, lai ražotu mēbeles vai citus izstrādājumus, tad mēs uh, neuzskatām, ka brīdī, kad koks tiek no, uh, nocērs, tad viss ogleks oksidējas. Tātad runājot par koksni, kas tiek izmantota mēbelēm un citiem produktiem, ir zināma laika nobīde uh, karbona uh, oglekļa emisijā. Tas tika uh, noteikts tiesību aktos. Jautājums ir par to, kurus specifiskos datus mēs izmantosim, lai uh, noteiktu oglekļa līmeni mēbelēs un citos koksnes produktos. Jautājums ir par to, vai dalību valstīm ir tiesības izmantot datus, kas ir specifiski konkrētajā valstī pat importa gadījumos. Piemēram, ja Vācija, Francija importē koksi no Krievijas vai no Beļģijas, viņi uh, aplēš šo uh, oglekļa līmeni no importētajā koksnē no Beļģijas un no Krievijas. Uh, izmantotie uh, aplēses, ko veids uh, Vācija un Francija atšķirs. Vai jūs varat iedomāties, kā tas ietekmē konsekvence Eiropas Savienības ietveros? Tātad mans priešlikums ir, ir pieprasīt dalību valstīm uh, sniegt uh, informāciju komisijai par uh, informāciju par uh, datu izmantošanu un tad arī uh, aizliegt dalību valstīm uh, um, sniegt informāciju, koordinēt to, lai tiktu panākta uh, konsekvence. Un arī es arī saprotu, ka šis jautājums būs ļoti centrāls mūsu diskusijās, jo uh, gan uh, dalībvalstis un kolēģi ir izsākuši, izteikuši savas bažas par LULUCF rīcības plāniem. Es uzskatu, ka tas ir diezgan uh, vienkāršs un proporcionāls priekšlikums no komisijas puses. Es saprotu, ka uh, daudzi cilvēki uzskata, ka tas ietekmē subsidiaritāti un uh, nacionālās mežsaimniecības politikas uh, bet viss ir atkarīgs no tā, kā tiek interpretēts uzrakstītais, un šī interpretācija var likt priekšlikumam izklausīties nedaudz piedējošam. Esmu savā formulējumā piedāvājis priekšlikumus, lai noteiktu to, ka komis, nostiprinātu komisijas lomu kā uh, informācijas koordinātājai un veicinātājai, informācijas apmaiņas koordinātājai un veicinātājai, un tad darbības plānu mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu par LULUCF pasākumiem un uh, citiem pasākumiem, kas vērsti uz emisiju samazināšanu. Uh, mums ir nepieciešami šādu uh, rīcības plāni, jo mums nav cita uh, informācijas avotu Eiropas Savienības līmenī. Un tas arī veicina sabiedrības iesaistīšanos, kā tas ir noteikts citos Eiropas Savienības tiesību aktos. Arī tam, manuprāt, vajadzētu būt šeit. Uh, ir daži termini, kas izmanto dokumā, kuriem nav piedāvāts definīcijas vai precizējumi. Un tādēļ mans priekšlikums ir uh, ieviest definīcijas dažiem pieminētajiem vārdiem, kā piemēram uh, uh, karb, oglekļa krājumi vai atmežošana un citas. Runājot par mežu definīciju, un šī bija uh, par šo definīciju, vairāk kolēģi uzdeva jautājumus. Atkal šis ir ļoti diskutabls jautājums, proti Eiropas Savienībā mums ir meža definīcija saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku. Un tā ir tāda pati kā uh, apvienoto nāciju UNFCCC definīcijā, bet uh, tā varbūt ir nedaudz šaurāk. Saskaņā ar šo definīciju mēs finansējam programmas, lai uh, samazinātu uh, emisijas un lai veicinātu uh, dažādu programmu īstenošanu, bet vienīgais pastāvošais finansējums uh, panākums caur kopējo lauksaimniecības politiku. Tātad kāda būtu šī plašākā uh, definīcija? Uh ja mēs izmantotu plašāko definīciju, par ko tika panākt vienošanās arī eh, Durbānā, tad mums būtu uzskaitas noteikumi, lai samazinātu emisiju apjomu, balstoties uz um, to, ko es, par ko esam vienojušies, lai samazinātu emisijas. Ja um, mēs izmantotu šo pašu definīciju Eiropas Savienības līmenī, tad mums būtu konsekvence un uh, mēs uh, varētu panākt uh, konsekvences starp to, ko paši esam, pienā, uh, paši esam pieņēmuši un starp tar, starptautiskajām saistībām. Uh, priekšlikums tika izteikts no komisija padomas juridiskā dienesta puses, un man tas likās loģisks pie tā pieturēšos un labprāt atbildēšu arī uz tālākiem jautājumiem. Paldies, un tagad vēlētos dot vārdu ēnu referentiem. Pirmā ir Advila Morkunaita. Lūdzu. Lulu CF ir dokuments, Tas ir ārkārtīgi svarīgs Eiropas Savienības klimata pārmaiņu politikas kontekstā. Es domāju, ka mums būtu nepieciešams rast kopēju nostāju šajā jautājumā. Tādēļ esmu ārkārtīgi pateicīga referentam par uh, paveikto darbu. Es pateicīga arī komisijai, kura uh, sniedza mums sākotnējo ziņojumu, lai mums varētu notikt diskusijas, bet vēlējos uh, Eh, vērst uzmanību par zināmām pašām savas politiskās grupas ietvaros. Pirmkārt, šis dokuments tiek veidots tālāk, balstoties uz to, kas tika panākts Durbānā pagājušajā gadā. Un neviens neapstrīd to, ka Eiropas Savienība skars ar grūtībām īstenojot kopīgo ko, ko, poli, klimata politiku. Eh, mēs ik gadu runājam par un noturam diskusijas par vienu un to pašu jautājumu. Komisija piedāvā vairākas uh, Uh, plāns, vairākas rīcības, un tas arī ir pareizi. Un uh, tas veicina diskusijas par uh, mērķu sasniegšanu un diskusijas novad pie risinājumiem. Ir pareizi, ka tiek ieviest ambiciozāka mērķi un pasākumi, tomēr es domāju, ka mums vajadzētu skatīties realistiski. Dalību valstīm ir dažādas situācijas, dažādi noteikumi, un pat meži ir atšķirīgi. Mēs nevaram uh, vienādi attiekties pret mežiem Ziemeļu un uh, Dienvidu Eiropā. Tie ir atšķirīgi un tiem ir uh, atšķirīgi, un mēs tāpat arī nevaram uh, novienādot uh, lauksaimniecības zemes viest uh, Rietuma Eiropā un Austruma Eiropā. Un, um, ganības un lauksainiecības zemes var mainīties ik kādu. Um, varbūt uh, mēs cenšamies būt ambiciozāk nekā mēs to reāli varam panākt. Varbūt es nebūtu tik entuziastiska par došanos tālāk par uh, ANO vienošanos. Es dotu priekšroku evolūcijai, ne revolūcijai. Runājot par subsidiaritāti un lielāku elastīgumu dalību valstīm un, un jā, ANO dokumentu ierobežojumiem attiecībā uz šo lēmumu. Var, šeit vēlējos uh, uzdot jautājumus komisijas pārstāvjiem un arī no ziņotāju par zināmām precīziem aspektiem. Uh, Pirmkārt, tas attiec uz uh, meža definīciju. Kritāns jau pieminēja definīciju uh, lauku attīstības kontekstā, un tad tiek minēti 0,5 hektāri tādēļ, bet tomēr dalībvalstīs meža definīcijas atšķirās. Vienām ir 0,5 hektāri, cits izmanto citus skaitļus, un šajā gadījumā eh, cik daudz grozījumu dalību valstīm vajadzēs um, izvēlēties. Tālāk runājot par aprēķināšanas un atsaucas līmeņiem. Komisija ir teikusi, ka tā ir elastīga, bet varbūt varētu sniegt sīkākus paskaidrojumus par to, jo tas varētu radīt bāžas vairākām dalību valstīm. Nākamais ir uh, prasību konsekvences starp LULUCF e un ANO prasībām, vai tas nebūtu dubults darbs un vai tas neradītu lielāku birokrātiju šajā ziņošanas sistēmā. Un vēl kāds jūtīgs jautājums mūsu grupai ir uh, lauksaimniecības zemju pļau, iekļaušanu. Uh, mums atkal ir jāņem vērā situācija dalību valstīs. Uh, Es domāju, ka šo zemju, šīs zemes vajadzētu atstāt tām vajadzētu piemērot brīvprātīgu uzskaitu saskaņā ar Durbāns vienošanos. Es sapratu, ka a, šis ir vairāk vai mazāk, bet tomēr brīvprātīgs pasākums. Un jautājums komisijai ir, a, vai, vai jūs atbalsta to, ka varētu tikt izmantot brīvprātīgus pasākums un ka tie ir, ja tie ir brīvprātīgi arī iz, saskaņā ar ANO noteikumiem. Vai uh, mums nevajadzētu tomēr pieturēties pie tām saistībām, ko esam uzņēmušās jau starta, uzņēmušies starptautiskā līmenī. Vēl komisija uzsver, ka pašā sistēmā netiek ievies nekas revolucionāri jauns, ka daudz dalību valsts jau dara šīs svarīgās uh, lietas un ka dalību valstīm jau ir dati, bet, kā jau teicu, tad pastāv uh, jautājumi uh, lauksaimnieku un arī ražotāju vidū un arī starp dalību valstīm par to, ko tas īsti nozīmē un vai to varētu vēl precizēt. Un kā jau Kritons to pieminēja, tad Mēs, lasot šo priekšlikumu, izmantojam interpretāciju, interpretāciju un, manuprāt, ja ir iespējams veikt šādu interpretāciju, tad ne visiem varētu kļūt pilnīgi skaidrs, ko priekšlikums patiesībā nozīmē. Tātad šīs ir manas bažas. Šis, protams, ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un mums būtu nepieciešams vairāk laika, lai to apspriestu tālāk. Tātad Šie ir jautājumi, kas man uztrauc, ko vēlē, ko, kam vēlējos vērst arī jūsu uzmanību. Tātad gaidīšu uh, turpmākus precizējumus. Paldies. Richtām. Paldies. Nākamā runās kolēģi Milā, uh, liberāļu politiskās grupas vārdā. Ja kiitoksia myös Kriton. Paldies. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī Kritonam par lielisko darbu pie šī ārkārtīgi svarīgā jautājuma. Mēs esam dzirdējuši uh, abrīnojums lietas par Lulu CF, kuras uh, ir ārkārtīgi. Ja ir ārkārtīgi svarīgi aspekti, lai izvairītos no turpmākām klimata pārmaiņām un no parlamenta viedokļa, mums ir ārkārtīgi pieņemt nostāju šajā jautājumā. Es domāju, ka vēl joprojām pastāv ārkārtīgi daudz izaicinājumu. Ja mēs vēlamies uh, cīnīties pret klimata pārmaiņām, tad, tad šajā ziņojumā iztrūkst ārkārtīgi daudz lietu, un es neesmu pārliecināta, ka dažādā attieksme pret mežiem dažādās Eiropas Savienības valstīs ir godīga. Es nedomāju, ka mēs esam veikuši pietiekami daudz izpētes, lai pilnībā izprastu šo tēmu. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka nodrošina to, ka Durbānā pieņemtie lēmumi tiktu attiecīgi īstenot Eiropas Savienībā ilgtermiņā. Un problēma, ko es saskatu šeit, ir tas, ka komisijas priekšlikums būtiski novirzās no starptautiskā nolīguma par šo tēmu. Komisijas priekšlikumā ir uh, vairāki iemesli bažām, pirmkārt jau attiecībā uz rīcības plāniem, uh, Man ir kritisks viedoklis par šeit izteiktajiem priekšlikumiem attiecībā uz rīcības plāniem. Manuprāt, ir svarīgi uh, saprast, ka uh, mūsu mežsainiecību politikās ir ārkārtīgi liels atšķirības. Uh, un šī iemesla dēļ es uzskatu, ka Tas būtu ārkārtīgi liels solis, ja mēs uh, uh, piemērotu uh, vienu tiesību aktu um, visā Eiropas Savienības līmenī. Es domāju, ka komisija nevar pieņemt šādu lēmumu. Runājot par ziņošanas prasību, arī par šo man ir kritiskā attieksme, kā jau teica arī iepriekšējā runātāja. Es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie tā, par ko vienojāmies Durbānā. Un treškārt, šeit minētie skaitļi ir šie atsauces skaitļi, un, manuprāt, šis atkal ir liels solis pretim tam, lai mums būtu viena, vieno kopējā mežsēmniecības politika, un Es domāju, ka jūs situāciju uh, varat uh, labāk izprast, ja aplūkojat attiecīgos skaitļus valstu tiesību aktos un ne, izmaiņas, kas tiktu ieviestas. Runājot par uh, piedāvātajiem grozījumiem, es domāju, ka uh, viņš ir devies tālāk par uh, komisijas priekšlikumu, un es neesmu droša, uh, ka uh, mēs varētu uh, paplašināt priekšlikuma darbības jomu, lai attiektos arī uz citām jomām. Es domāju, ka komisijas priekšlikumā ir veikti uh, būtiski grozījumi no referenta puses, bet vēl joprojām ir diezgan daudz punktu, uh, par kuriem ir nepieciešamas turpmākas diskusijas. Paldies! Paldies! Kolēģe Gerlinga tikko jautāja, jo viņa, viņa to ķēda prom, varbūt vajag apmainīties. Es teicu tikai tad, ja piekritīsiet, kolēģi. Es redzu, ka piekrīt, jā, labi. Ok, Julie, please. Čolī, lūdzu. Paldies, Bās, paldies priekšsādātāji, runāšu īsi. Es vēlējos tikai pateikt, ka atbalstu referenta darbu. Zinu, ka tas bija būtisks darbs, ko viņš veica. Arī atbalstu arī par šo komisijas priekšlikumu. Tomēr es domāju, ka viņš ir nedaudz pārāk ambicios. Varbūt būtu nepieciešama praktiskāka pieeja. Es domāju, ka mums vajadzētu saskaņot tekstu ar eh, Durbānas tekstu. Jā, bet es Es nedomāju, ka mums vajadzētu doties tālāk par šo tekstu, kas varētu būt mulsinošs. Um, citādāk mēs uh, riskējam samazināt priekšlikuma uh, mērķu sasniegšanu. Uh, es uzskatu, ka deleģēto aktu normas, piemēram, 4. un 6. pantā ir uh, zināmā mērā riskantas Un tādēļ šajos pantos vajadzētu varbūt būt nepieciešami grozījumi, par ko, kurus varēšu iesniegt attiecībā uz šo jautājumu. Runājot par uh, nacionālajiem rīcības plāniem, es domāju, ka tie būs pārāk apgrītinoši. Dalībvalstīm tad radīs pārāk liels logas, iesniegšu grozījumus uh, pret šiem Un visbeidzot, runājot par lauksaimniecības un ganības zemju um, apsaimniekošanu. Manuprāt, komisija ir devusies pārāk uh, tālu, iekļaujot šo zemju apsaimniekošanu obligātajā uzskaitē, un arī par šo jautājumu iesniegšu savus grozījumus. Paldies, Džulija. Nākamais runātais Bas. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Žēl, ka jūs palaidīsiet garām manu komentāru. Bet pirmkārt vēlējos pateikties referentam par paveikto darbu. Uh, uz... Un man ir jāsaka, ka lielākoties mēs varam atbalstīt jūsu izteiktos priekšlikumus, bet uh, atšķirībā no Džulijas es neuzskatu, ka referents ir pārāk ambiciozs. Manuprāt, viņš pat nav pietiekami ambiciozs. Man šķiet ļoti dīvaini, ka šeit parlamentā visi vēlas saskaņošanu ar Durbāns līgumu. Mēs visi zinām, ka Durbāns līgums mainīsies pēc gada, un jo īpaši 2015. gadā. Un starptautiskās diskusijas būs pavirzījušās priekšu, mums atkal vajadzēs mainīt tiesību aktus. Es nevaru atcerēties visus šos gadījumus. Es atceros tos gadījumus, ka Eiropas parlaments ir rīkojies ar skatu uz priekšu, nevis dodoties atpakaļ un mainot tiesību aktus pēc tam, bet pašreiz valdošais noskaņojums ir tāds, ka uh, sakosim līdzi pasaulē notiekošiem. Un, manuprāt, mums kā parlamentam nevajadzētu to pieļaut. Otrakārt, mēs zinām, ka zema oglekļa ceļvedī, par ko mēs visi vienojāmies parlamentā, Tad šajā ceļvedī tika skaidri noteikts, ka zemes izmantošana kļūst ārkārtīgi nozīmīga, ja mēs domājam par ilgtermiņa uh, mērķiem. Un pat domājot par šiem ilgtermiņa mērķiem, mums ir nepieciešama holistiska pieeja uh, attiecībā uz zemes izmantošanu, kas tiks noteikta šajā priekšlikumā. Šis drīzāk ir uzskaits priekšlikums, nevis holistiska pieeja. Un ir skumji dzirdēt, ka daži kolēģi uzskata, ka šis priekšlikums ir pārāk ambiciozs, bet es ceru, ka būs citi kolēģi, kas uh, dos jaunu dvēsmu, lai ieviestu vēl vairāk ambiciozitātes šajā priekšlikumā. Es atbalstīšu referentu un es ceru, ka mums uh, izdosies, jo īpaši arī Somija tagad atbalsta to. Vēl kāds jautājums, ko gribētu uh, minēt, runājot par rīcības plāniem, kuri ir brīvprātīgi, un komisija uh, ir teikusi, ka palīdzēs dalību valstīm izveidot šos rīcības plānus, kas ir ļoti uh, labs veids mums ir nepieciešama saskā, sasaiste ar zema oglekļa līmeņa institīvām. Un es uzskatu, ka mums ir jau tagad jānosaka atsaucas līmeņi, un pirmais jā, no tiem vajadzētu būt tāds, ka pašreizējiem līmenim nevajadzētu samazināties, jo mūsu zemes izmantošanas uh, emisijas. Uh, eh, tām nevajadzētu samazināties, arī to vajadzētu, skā, tām vajadzētu samazināties, nacionāls līmeni nevajadzētu samazināt. Mēs runājam par uzskaiti, uh, par mitrājiem, uh, nocirstās koksnes uh, produktiem. Un mēs turpināsim izmantot vairāk koksnes produktus bioenerģijas sektorā. Un ir. Es atbalstu ziņotāju, referentu šajos jautājumos. Kas attiecas uz dabas katastrofām, mums vajadzētu sniegt ziņojumus par to, par tiem, un es domāju, ka būtu nepieciešami ziņojumi, ja šīs dabas katastrofas samaz, uh, ietekmē vairāk kā 5% mežu, bet kopumā es atbalstu referentu un es vēlētos, lai mēs panāktu lielāku ambiciozitāti šajā jomā, uh, lai mēs uh, būtu, lai mēs domātu ar skatus priekš, jo pastāv arī dzīve pēc tam, pēc Durvānas. Paldies, Bas! Then Peter Līze. Karls Heinz, Florence, pēc tam Pēters Līze. Tas vienmēr ir sarežģīti, ja tik simpātiski kolēģi pārstāv citu viedokli. Un uh, tas ir, tas lieta, protams, ļoti sarežģīti. Uh, eh, es, uh, kad runāju ar komisiju, tad var, drīzāk varētu palikt tāds drusku tāds mierīgāks iespējas. Pēc tā, ko šodien šeit dzirdēju, es uh, Lulu CF uzskatu, ka tā ir tā kā tāda vēlna mašīna. Gribu pateikt, kāpēc. Komisija. Uh, tādu kā tādu vilainīti, uzmed uz tam visam vēršanu, saka, jā, mēs vispirms gribam datus, mēs tam gribēsim izrēķināt, un tad redzēsim, kā lieta virzies uz priekšu. Viena no, viens no vadošajiem uh, speciālistiem komisijā ir diplomēts lauksaimnieks. Gribētu labprāt zināt, kā tad viņš salīdzina mežu Linburgas uh, purvājā un uh, un meža pilnīgi citu, uh, citā, pilnīgi cita apvienība, kas pavisam savādāks mežs, un arī liberālā kolēģe, un arī no tādas partijas to arī teica. Labprāt, gribētu zināt, ko jūs darāt ar šiem datiem, kā jūs vērtējat šos datus, un kāds ir rezultāts šiem datiem. Kas ir rezultāts šādiem datu plūsmai? Otrkārt, ko es nesaprotu, gribu jautāt komisijai, vidus komisijai ir jautājums par to, kādēļ jums īstenībā šie dati nav jo es esmu lauksaimnieks. Un man izlīdzinošiem maksājumiem katru gadu ir līdz pat eh, uz kvadrātmetru precizitāti savā uzņēmumā jāatsniedz atskaitu, ko es daru, kāda veidā es to daru un kad es to daru. Un es domāju, ka tas tā arī ir pareizi. Eiropas Savienībā 38 miljārdi tiek tērēti par to, tad vajadzētu zināt, kam tā nav tiek tērēta, bet eh, jums taču ir jau ļoti daudz dati, jūs ļoti precīzi varat zināt, eh, kas notiek ar šo naudu. Un e, jūs zināt, kur un kas tiek e, tērēts. Kādēļ vidas ģenerāldirekcija un lauksaimniecības ģenerāldirekcija nav spējīgas izmantot šos datus tādā veidā, ka mēs visu šo e, spēlīti šeit varētu izbeigt? Un šie visi brīnum te nenotiektu. Es varbūt drusku pārspīlēju arī, uh, mani, arī manā valstī tiek sajūta priekšredienas pakaļējo riteni, bet mums uh, Viņiem taču vispār nav kadastras un, un nav ziemas grāmata. Tu esi man ļoti simpātisks kolēģis. Nu, lūdzu, paskaidro man, kā tu nonāc pie šāda viedokļa, kā tu to vērtē, labprāt uzzināt, un domāju, ka tad mēs varēsim braucēties tālāk. Gribētu uzdot jautājumu komisijai. Mums ir savstarpēja atbilstība mums esam mēslojuma eh, direktīvu, eh, augu aizsardzības direktīvu panākuši. Es uzskatu, ka tā nav pietiekami stingra, bet mums tagad tāda tomēr ir. Sāksim pavisam lēniņām. Mums ir floras, faunas, eh, dzīvotņu direktīva. Vai man pastāstīja, cik liela ir atšķirība starp īstenošanu Itālijā? Uh, valsts, ko, kas man patiešām patīk, eh, un starp Vāciju. Nu jā, man arī patīk, bet no nu, Itālija ļoti šika valsts. Vai man paskaidrot šos atšķirības? Jūs aiz eh, brīnum acis izbolīsiet. Tad ir arī mežsēmniecības noteikumi. Mums pat neizdodas eh, notiek, kuri lielie meža ugunskrēka, un tagad mēs gribam sākt ar katru kvadrātmetru lauksaimniecības un meža hektāru uh, reglamentēt, man ir bail. Un mani uh, draugi, kas pirms manis runāja, viens jau ir aizgājis. Viņi man cilvēciski pārliecināja, bet uh, satura ziņā nepārliecināja. Un komisija jānoņem, ska jāieņem skaidra nostāja, vai tā grib piedalīties tajā, ko referents un mans zaļais draugs vēlas, vai arī tā, ko. Uh, Vai viņi vienkārši grib savākt pāris datu? Es gribu teikt, ka komisija grib kaut ko pavisam citu, bet galā tā vēlas uh, birokrātiju, kaut kāda veida birokrātiju atkal ieviest. Uh, Un eh, es kā vācijas to galīgi nesaprotu. Nepavisam nemaz. Tādēļ es domāju, ka jūs varat rēģināties ar manu pretestību, to jūs piedzīvosiet. Bet es skaidri varu teikt, ka lauksaimniecībai ir jā, jāsniedz būtisks ieguldījums CO2 jautājumā. Tā ir jārīkojas. Tā to nedarīs brīvprātīgi. Un tai vajadzētu tādēļ palīdzēt. Paldies! Karlhaidzam Florencam. Un tas 11. Eh, oktobrī mēs tieši par to runāsim, par šo jautājumu - birokrātijas samazināšana. Doktoru Edmundu Štāberu esmu uzaicinājis uz komiteju. Viņš mums noteikti nosauks vairākus piemērus, kas ies tajā pašā virzienā, kur mums ir radīts milzīgs birokrātisks aparāts. Un eh, ne jau tikai Eiropā, bet galvenokārt arī īstenojot dalību valstīs to visu. Un uh, tur horizontāli raugoties nav nekāda apmaiņa gandrīz vai. Un uh, mēs redzam arī, ka komisijā gan izvēl nav nekāda apmaiņas ar ģenerāla direkcijām. Uh, līdz pat pēdējiem kvadrātmetrām uh, lauksamniekam Florencam ir visi jāzina saskaiti par savām teritorijām, bet cita ģenerāla direktora, uh, uh direkcija netiek tam visam klāta. 11. oktobrī mēs par to runāsim. Un drusku to dažādas toņkārtas pārunāsim, kas attiecas uz tematu. Uh, E, īstenošana. Es zinu, ka tā, tā Karlhains, tā, tā ļoti iemīļo šo tematu, un tad mēs intensīvāk par to runāsim. Tālāk dod vārdu Pēteram Līzem. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Kritāna, tev par ziņojumu, un tīpaši liels paldies e, Marku Naidas kundzē par to, ka viņi izklāstīja tādus partijas e, viedokli. Protams, ka būtu vēlams, ka Eiropas Savienība Dahā uzstātos ar lēmumu bet eh, šis laika grafiks jau ir ļoti ambiciozs, un es zinu, ka ļoti daudz kolēģi klimata un enerģijas paketē 2008. gadā viņi balsoja un tā samērā negribīgi, un, bet par šo tematu es domāju, ka vajag šī radikāls pavērsiens Dohā nebūs atkarīgs no tā, vai tas viss jau būs panākts. Un mums vajadzētu tiešām atvēlēt savu laiku, vajadzētu rūpīgi konsultēties. Iespējams, ka tie visi ir tikai un vienīgi pārpratumi, ka lauksaimnieki ir nobažījušies, ka būs vēl lielāka birokrātija, bet mums vajadzētu rūpīgi konsultēties. Un ja mēs paši nezinām, kādas sekas tam visam būs, tad uh, mums pašiem būs grūti to visu ātri dabūt cauri gatavu. Tā kā mums vajadzētu īstenībā drusku vairāk laika, tas būtu ļoti labi un saprātīgi. Principā, protams, ir tā, tas mums tiešām ir jāatzīst, ka LULUCF jautājums ir jautājums, kas uh, var padarīt klimata pārmaiņu problēmu risināšanu izmaksās izdevīgāk. Ja mēs paraugāmies uh, uz strāvas ražo, uz elektrības ražošanu, tas viss var būt dārgi, bet ja to visu tiešām iekļautu, to izmaksas varētu samazināt, to vajadzētu izmantot. Bet ļoti rūpīgi vajadzētu konsultēties, kādā veidā to izmantot. Un tiepaši vajadzētu izvairīties no dubult darba veikšanas un no birokrātijas. Es no komisijas esmu dzirdējis, ka šis priekšlikums neizrāsīs papildu slogu lauksaimniekiem. Runa ir par to, ka esošie dati, kā Karls Florence to jau teica, uh, ka visi dati, kas uh, lauksaimniekiem jau ir un ko viņi vienalga iesniedz šos datus, ka šie dati tiks izvērtēti. Un uh, lauksamnieciskās zemes izmantošanas jautājumi, lai tos pārbaudītu par klimata aizsardzības aspektu. Uh, Radvēl Markunāti jau par to runāja, ka mums būs jāveic uh, tūkošanas darbs. Uh, tad kopā mēs varētu sagatavot grozījumu un ierakstīt lai nebūtu birokrātisks sloks lauksaimniekiem, bet arī valstīm tos datus, ko tās vienalga jau savās, lai tās to pārstrādā un nodot komisijā attiecīgi. Turklāt vēl es domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt, ko mēs darīsim ar datiem. Es esmu par tādu variantu, ka mums vajadzētu motivēt lauksaimniekus eh, darīt pozitīvas lietas, lai aizsargātu klimatu Varbūt mums to arī vajadzēs aiztiet ar lauksanācības reformu. Es zinu, ka daudzi eh, kolēģi komisāra Čalas priešlikumus gribētu vēl sāsināt 7% ekoloģiju uz 10% paaugstināt. Bet ir jautājums, cik procenti no teritorijām lauksaimnieks uh, Uh, atstāja atmatā ekoloģiski, tas ir vidas jautājums. Varbūt mēs šos 7% varētu samazināt, ja no visiem datiem, kas tiek savākti LOLUCF uh, ietvaros, ja lauksimē konsekventi teiktu, jā, es darīšu to un to, palīdzēšu klimatam, varbūt, ka tā to varētu darīt. Nevienmēr vajadzētu izgudrot jaunas lietas un vēl pievienot, bet vajadzētu atstāt elastīgumu, lai lauksamnieki paši jūtas motivēti strādāt pie šie jautājuma un pozitīvi virziet uz priekšu. Paldies! Paldies Petram Rize, Vitārio Prodi. Paldies priekšādātājiem. Pirmkārt, es gribētu atgādināt, ka pielāgošanās klimata pārmaiņām nozīmē arī to, ka mums uh, vajadzētu atrast jaunu mešāniecības formu. Ir uh, arvien vairāk sausuma periodi. Uh, un ar to saistīts tas, ka arvien vai lielāk paaugstinās meža ugunsgrēku risks. Par to ir jācienās, uzlabojot eh, apsaimniekošanu mežos. tur eh, vajadzētu labāk tīrīt mežus. Tādā veidā varētu ražot biomasu, 3 tonas uz hektāru tie varētu būt biomasa, sausā biomasa, ko varētu iegūt. Gribētu pieminēt un atgādināt vēl vienu punktu. Ir bijušas ļoti svarīgas un sīvas cīņas. pa, kas attiecas uz GMS saturiet sistēmu, globālo pāraudzību, videi un drošībai. Tur var veikt uh, eh, efektīvas tāmērījumus. Šeit uh, vajadzētu precīzi veikt CO2 mērījumus, lai precīzāk konstatētu, kur ir visvairāk CO2 izmešu. Un eh, tādā veidā varētu precīzi iezīmēt, kur visvairāk eh, izplūdes gāzes rodas, un tie būtu pasākumi, lai, piemēram, varētu mērīt arī augsnes mitrumu, veģetatīvo darbību mežā. Tie būtu ļoti svarīgi dati, kurus automātiski varētu saņemt ar GMS palīdzību. Protams, ka papildus varētu veikt vēl mērījums uz vietas, kas uh, saturēt datus vēl arī papildinātu. Es uh, no šādas iespējas sagaidu saņemt detalizētu informāciju, neuzlaukot papildus slogu lauksamniekam, viņam vienalga ir ļoti daudz ko darīt. tad mēs cerams eh, saņēmu detalizētu un efektīvu pasākumu plānu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es nepiebildīšu daudz pie tā, ko jau pateica pats ziņotājs, ko es eh, ar gandarījumu varu apsveikt par paveikto ziņojumu. Iespējams, attiecībās definīcijām un otro pantu, es eh, no ziņotāju puses neredzu grozījumu priekšlikumu, kas būtu precīzāks attiecībā uz eh, jēdzienu mešs. Taču šķiet, ka tā definīcija, kas mums ir šeit, ir vienlaikus ģeometriska un naturālistiska, taču varbūt nepietiekami klimatiska, ja tā varētu teikt. Uh, Runa jau nav par eh, meža vizuālo aspektu vai eh, par to, kas ir īsts mežs, bet varbūt par to, vai šis mežs ir vecāks vai jaunāks, vai ir eh, vairāk vai mazāk kādu gāzu emisiju. Līdz ar to būtu nepieciešams tāds grozījums, kurā būtu ņemts vērā meža vecums un ne tikai tā apjoms jāņem vērā tas, vai tas ir oglekļa avots vai tieši otrādi, jo ģeometriski tas var būt tas pats blīvums ar kokiem, kas ir zemāk par 5 metriem un tā tālāk, vai vairāk par 5 metriem, taču jāskatās ir tas, no klimata viedokļa jāskatās, kādas ir emisijas. Līdz ar to es eh, vēlos eh, ieteiktu piedāvāt grozījumu, kas būtu klimatiskāks attiecībā uz otro pantu, hu apakšpunktu un visbeidzot runājot eh, par to, nu tas vēl tā nav Eiropas Savienībā, bet beig, beigās bieži sanāk tā, ka atnāk Krievi un saka, nu jā, mums ir ļoti daudz mežu, kas eh, ir eh, oglekļa uzņēmēji, mums uh, ir citas priekšrocības, un līdz ar to mēs varētu, vēlētos kredītu, kādus pārsimt miljonu kredītu punktus, jo tas ir ļoti citādi, sanāk ļoti netaisnīgi. Paldies, un tagad es gribētu dot uh, vārdu komisijai, lai tā varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Un uh, varbūt detalizētāk to komentēt. Lūdzu, komisija. Uh, Liels paldies. Liels paldies, priekšsēdētāj kungs, par doto vārdu. Es eh, vēlētos eh, teikt, ka ne jau komisija izgudroja šo saicinājumu. Tas ir dosie, kas jau ir pārnāts eh, starptautiskajās pārnās diskusijās jau visnotaļ ilgi. Mums ir Durbānas lēmums, un mēs mēģinām transponēt to, kas ir padarīts Durbānā, to transponēt Eiropas Savienības li likumdošanā. Klimata paketē nav bijis iekļauts šis um, uh, grāmatvedības uh, um, sektors, kas ir saistīts ar izmaksām, jo tas ir um, ļoti specifisks sektors, tā specifiska nozare. Un mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumu, kas ir pietiekami sabalansēts un piesardzīgs un tādējādi mēs ņemam vērā specifiskās iezīmes šajā nozarē. Neapšaubāmi priekšlikuma galvenais mērķis ir transponēt to, kas ir um, paveikts Durbānā, to transponēt um, Eiropas Savienības likumdošanā, lai gan ir vairākas um, novirzes. Pirmkārt jau ir jānodrošina likumdošanas saskanība ar mūsu pašu tekstu, un otra kārta vairākos aspektos mēs mēģinām būt ambiciozāki, piemēram, uzskaite lauksemniecības aktivitātēm un pāraudzībai, un šeit mēs runājam par to, kāda ir datu ievākšanas situācija. Tā ir sākusies jau visās dalībvalstīs iepriekšējā gadu laikā šīs apņemšanās perioda laikā pēc Kyoto protokola. Līdz ar to mums ir dati, kurus mēs varam būvēt tālāk un uzlabot datu ievākšanas situācija, un tas rada vairākas priekšrocības arī lauksaimniekiem. Tas jau ir jaunajā Eiropas Savienības emisiju uzskaitas sistēmā. Negatīvās emisijas saistītas ar lauksaimniecību, Taču mēs līdz šim nesam ņēmuši vērā pozitīvo aspektu. Jo ir arī priekšrocības, un um, daudzās dalībvalstīs um, arī šie pozitīvi aspekti tiks ņemti vērā LUCF ietvaros. Taču ir skaidrs, ka mēs um, neiekļaujam nekādu jaunu administratīvo slogu ne lauksaimniekiem, ne meža saimniekiem. Uh, Ir skaidrs, ka mēs vēlamies, lai dalībvalstīm tas būtu caurskatāmāks. LULUCF sektorā, un kā jau es pirms tam norādīju, daudzās dalībvalstīs tas eh, drīzāk radīs kredītus, nevis debetus. Līdz ar to tas arī tikai pastiprina to nozīmi, kas eh, šai nozarei ir arī citos sektoros. Uh, Līdz ar to ir specifiskas iezīmes atsevišķās nozarēs. Dažās nozarēs mums nav pietiekami daudz informācijas, kādas ir jaunākās tendences šajos sektoros. Līdz ar to komisija ir piedāvājusi ļoti piesardzīgu pieeju, es tā teiktu. Vispirms eh, koncentrējoties uz šiem uzskaitas noteikumiem, un pēc tam, kad šie uzskaitas noteikumi ir ieviesti, tad runa ir par uzlabošanu un harmonizēšanu, un piemērošanu, un tādējādi mēs varam diskutēt arī par mērķu uzstādīšanu. Nu, mana viedokļa, raugoties, tas ir ļoti piesardzīgs veids, kā pieiet šiem rīcības plāniem. Un tādējādi mēs varētu izstrādāt um, stratēģisku dokumentu, kas uh, nemēģinātu iejaukties valstu mežsaimniecības politikas jautājumos. Tas būtu par mežu klimata ietekmi. Un te pastāv arī viedoklis, ka valstu LULUCF rīcības plāni varētu palīdzēt aizpildīt tos trūkumus, tos um, tukšumus, kas mums ir informatīvajā ziņā. Tādējādi mēs um, gan ievāktu informāciju, gan arī mums būtu tāds strateģisks skatījums. Mēs eh, labāk pārzinātu šo sektoru, kāda ir pašreizajā situācija, un tādējādi tā būtu arī labāka. Tie, tie būtu labāki pamati, kā turpmāk pārunāt mērķus un tos uzstādīt. Es vēlētos atkārtot vēlreiz, ka šis priekšlikums nekādā gadījumā nerada jaunu slogu, jaunu sarkano līniju lauksaimniekiem. Tas ir tieši laikā, jo šis e, jautājums jau ticis pārnāts starptautiskajās e, sanāksmēs visnotaļ ilgi. Līdz ar to mēs uzskatām, ka šis priekšlikums ir ļoti sabalansēts, un tā ir laba pieeja. Līdz ar to vēlētos pateikties jums par uzmanību. Paldies! Dank! Lies paldies komisijai par uh, paskaidrojumiem. Pirms došu atkal vārdu Kritānam Arsenim gribētu visumā, neatkarīgi no ziņojuma vērtējumu, tiek sakojošo normālā procedūra Eiropas parlamentā. Ir divi lasījumi. Tā ir parastā procedūra, kāda mums ir. Un ja nav iespējas panākt vienošanos, varbūt, ka var pirmo lasījumu sarīkot, bet es gribēju teikt, ka parastā procedūra ir divi lasījumi. Manuprāt, mēs esam nokļuvuši tik tālu, kas attiecas uz atsevišķiem komentāriem. Mēs esam ļoti tālu no pirmā lasījuma vienošanās, kā Dohā, apmēram tāpat kā Dohā būtu starptautiskā vienošanās eh, par klimatu. Varbūt tas vēl mainīsies, bet gribētu visām iestājām pusēm to pateikt arī no iesaistītēm personām, kas ir no ārpuses. Divi lasījumi en, eh, eh, nevalstiskām organizācijām, visiem pārējiem divi lasījumi ir ļoti cārspīdīga procedūra, kurā var izteikties, piedalīties un kur var labāk eh, paskaidrot arī likumdošanas procesa pozitīvās puses labumus. To gribētu visiem teikt un lūdzu ņemiet to vērā. Arī visos centienos virzīt kaut ko uz priekšu Lūdzu, ņemiet to vērā. Tagad noslēguma vārdi referentam Kritānam Arsenis. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ticēt man. Uh, ja būs nepieciešams, jāiesim ar pirmo, otro un pēc samierināšanās procesu. Tātad par rīcības plāniem. Es tiešām domāju, ka Uh, viss ir atkarīgs no tā, kā lasat dokumentu. Ja patiešām problēma ir tikai redakcionāls, pārliecinās, ka spēsim rast risinājumu. Tomēr neviens no mums nav šeit, lai apstrīdētu komisijas tiesības un pienākumus uh, veicināt uh, informācijas apmaiņu starp dalību valstīm. Protams, uh, Tas ir viss, ko saskatu šajā uh, aspektā. Atsaucas līmeņi, kas ir otrais lielākais bažu avots, un es īsti neizprotu problēmu šeit. Uh, cilvēki uh, saprot, ka atsaucas lē, līmeņus nevar mainīt. Tie ir noteikti līgumā, tie ir noteikti kop tekstā, bet katrai dalību valstī uh, Mēs runājam par tehniska rakstura labojumiem mūsu saskaņotības procesā, bet neviens nevar mainīt atsaucas līmeni kā tādu. Un visbeidzot, uzska uzskaites padarīšanu par obligātu attiecībā uz lauksaimniecības ganību zemēm un mitrājiem. Pirmkārt, Florence kungs, mēs vairākas reizes esam par to runājuši. Es zinu, ka esat nobežījies par lauksaimniekiem. Jūs arī zināt, ar kādām grūtībām daudzi meža īpašnieki saskajās Eiropā. Es vēlējos tikai pārliecināt, tikai, ka šī sadaļa. Um, nerunā par neko, ko uh, lauksaimniekiem vajadzētu darīt, tomēr esmu atvērts diskusijām, ja kādam ir kāds priekšlikums. Šeit mēs runājam par centrālo valdību uh, birokrātiju, mēs pat nerunājam par zemes reģistru. Runājot par uh, lauksaimniecību, zemju un ganību apsaimniekošanu, tas noteikts ir kopējā lauksaimniecības politikā. Uh, ir paredzētas subsīdijas, un par šo jau esam runājuši jau labu laiku. Ja mēs neieviešam šo vienošo, ja mēs nepārējam no obligātās uzskaitas obligāto ziņošanu, ko tas nozīmētu? Es vēlos atgādināt, ka vienīgais pienākums, ko šis priekšlikums nosaka, ir tas, ka mums būs jāveic obligātas uzskaitas uh, līdz uh, eh, 2020. gadam. Tātad pēc astoņiem gadiem mums atzēsies atklāt šos uzskaitas datus. Ja līdz 2020. gadam, ja mēs to neizdarīsim, notiks sekojošais. Mums vajadzēja salīdzināt LULUCF emisijas ar mūsu noteiktiem samazinājumu mērķiem, un mēs to nevarēsim izdarīt, jo daudz dalību valstis nespēs to izdarīt. Un šis ir arī, šeit ir saskans arī naudas aspekts, jo dažas dalību valstis būs spējīgas pielīdzināt šos datus noteiktajiem mērķiem. Un, jā, viņas būs samazinājuši savus pienākumus samazināt industriālās emisijas. Tomēr citas dalībvalstis nespēs šo uzdevumu veikt pareizi un potenciāli samazinās. Uh, industriālās emisijas, ja tās būs zemākas nekā tad, ja viņi būtu attiecīgi veikuši LULUCF uh, uzskaiti. Tātad vienkārši uzliksim sev pienākumu pēc astoņiem gadiem paveikt šo uh, uzdevumu, jo tas būs labs no finansiāla aspekta, un tas mums palīdzēs. Paldies! Paldies! Paldies referentam! Mēs plenārsēdē janvāra 2013. gadā pirmajā lasījumā, tas būs darba kārtījumā, otrais lasījums, tad paraudzīsimies, kā tas notiks. Termiņš grozījumiem ir 18. jūlijas. Un grozījumi 19. septembrī mēs par tiem diskutēsim lauksamniecības komitejā. 17. un 18. septembrī būs balsošana. Un šeit mums komitejā 10. oktobrī NV. Līdz ar to šo darba kārtības punktu mēs varam pabeigt, un mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta, sastā darba kārtības punktā. Un es ar iesaistītajiem pusēm un mums, tā sakot, finanšu ministriem, ja mums deva zaļo gaismu, ka mēs šos abus darba kārtības punktus par tiem varam runāt kopā jo astotais darba kārtības punkts, es gribu, lai, lai mēs to sāktu panot tieši sešos. Mm, tas būs par vispārīgo budžetu, visas iedaļas 2014. Eh, eh, gada finanšu gada vispārējais budžets un eh, daudzgadu finanšu schēma 2014. 2020. gads. Es zinu, ka tas noteikti nu, būs ļoti liels debats par to visu un Mēs esam runājuši ar svarīgiem projektiem, bet arī Prodī jau to pieminēja. Eh, daudzi projekti, kas ir ļoti hroniski, ar mazu finansēm, pārāk mazu. Tur ir eh, runa par miljonu summām un ir jārūpējas par eh, vide, vides jautājumu, lai iegūtu labumu un lai tik samazinātu birokrāti. Gribētu dot vārdu sākumā Jūtai Haugai, lai viņas sniegtu ievadu šajos jautājumos par abiem jautājumiem. Par abiem es nezinu, vai to varēs. Es eh, piekritu runāt par 2017. gada budžetu, bet pēc tam būs eh, referenti ieradīsies. Es labprāt uzņemtos pienākumu ēnu referentes, piemēram, kā no sociālistiem un demokrātiem, bet tik tā mēs vēl neesam. Vispirms tagad par budžetu 2014. gadam. Budžets ir, diemžēl, likumdošanas procesā, kas vienmēr ir eh, pie, lēmums pieņemts vienā lasījumā. Un ļoti žēl, ka tā ir. Es labprāt gribētu divus lasījumus. 2013. gada budžets ir budžets, pēdējais budžets uh, esošajā finanšu posmā. Komisija aprīļa beigās izstrādāja priekšlikumu un iesniedza 2% palielinājums ir uh, saistība apropriācijās un maksājuma apropriācijās 6,8%. Tas galvenokārt ir uh, tādēļ tā, ka mēs teicām, ka pēdējā budžeta gadā, tekošajā periodā, visi projekti, kas ir reģionāla struktūra fondā, kohēzijas fondā un uh, pētījumu jomā, patiešām ir nobrieduši, un tie ir arī jāfinansē bet budžeta komiteja padomē ir izstrādājusi projektu padomē, kas būs parīt, un tur ir priekšlikums, un tur viņi samazina jau tāpat eh, vājo komisijas pieeju vēl samazina. 1,27% palielinājums eh, saistību apropriācijām un eh, maksājuma apropriācijas ir tikai par 2,97%. 2,97. Tas ir vienkārši smieklīgi, ka mums tur būs diskusijas, tas ir skaidrs, pilnīgi skaidrs. Mēs visi zinām, ka tas nav iespējams. Mēs eh, ar to nevarēsim tikt uz priekšu. Kas attiec uz mūsu 15 pānti, es domāju, ka noteikti visi kolēģi to ir lasījuši. Tagad to visu neizklāstīšu gribētu tikai norādīt uz to, ka, kas attiec uz mums, tad eh, mēs, tas nozīmē mūsu vidas komiteju, mums šeit ir sarežģījumi, būs milzīgi sarežģījumi ar aģentūrām. Gribētu atgādināt, ka komisija visiem, visām iestādēm ir izvirzījis par mērķi no 13 līdz 17 no budžeta, no administratīvā budžeta uh, Eh, samazināt par 5%. Tas nozīmē katru gadu 1% mazāk. Komisija to, protams, arī savā priekšlikumā attiecībā uz aģentūrām uzreiz jau tādā veidā ir uh, ieplānojusi. Tas nozīmē, ka aģentūras jau dabūs mazāk komisijas priekšlikumā, mazāk naudu, bet budžeta komiteja padomē tas neturēja to vēlreiz to visu samazināt. ne tikai attiecībos skaitļiem, uz līdzekļiem ir mīnus 1%, bet arī uzreiz uh, attiecībos personālu. Piemēram, vidus aģentūrā, EFSA, ECDC, katru reizi ir 1% mazāk līdzekļu, 1% mazāk arī personāla. Attiecībos zema, viņa teica, jā, tur gan ir jauni uzdevumi, bet puse no jaunajiem posteņiem tiek svītroti, un 1% mazāk būs arī līdzekļu. EKA, kas arī, kas vērtē pesticīdus un iespējams tos atļauj, arī ir 1% mazāk līdzekļu, un es nerunāju par 1% no komisijas puses, tie ir vēl papildus 1% no padomas budžeta komitejas, un es nevarētu iedomāties, ka korepērs parīt sanāks kopā un to visu atsauks Kaut arī šodien trialogā padomē vēl ļoti skaidri tika izklāstīts, kur mēs ar to visu nonāksim, ja mēs pieņemam šādu nenormālu budžetu. Tātad EKA 22% ceturdaļa no pieprasītiem jaunajiem posteņiem arī netiks uh, pieņemti, vienkārši tiks nosvītroti. Uh, Gribu teikt to ļoti skaidri, tas vienkārši nav iespējams. Par budžeta skaidriem, protams, tieši to viņi arī ir izdarījuši, 15 miljoni mazāk e, veselības rīcības programmā, tur ir tikai 80 tūkstoši, bet e, tur vienalga e, veselības rīcības programmā ir 80 tūkstoši mazāk. 1,5 miljoni kopumā ir mazāk šajā jomā. To nevar pieņemt, tas vienkārši nedarbosies, un mums būs milzīgas diskusijas un strīdi. Un iespējams, ka mums decembrī nebūs budžeta, bet tas būs labāk, jā, tieši tā, tad eh, darbosies līgums, un līgums mums sniegs vairāk naudu nekā tas, ko ir paredzējis budžeta komiteja, ko tā ir ieteikusi. Noslēgumā es gribētu teikt, ka mums visiem ir bijuši sagatavojuši pasākumi, pilotprojekti, un tie ir iesniegt komisija vērtējumam. Šo pēcpusdienu es nepaspēju apskatīties, es biju eh, budžeta kontrols komitejā, un tur runāju par aģentūrām, tādēļ es nevarēju apskatīt komisijas vērtējumu, bet tas ir nosūtīts visiem kolēģiem, un ļoti labi, ka sekretariās to ir izdarīja, Emīlija to ir izdarījusi. Tā kā katrs no jums var uh, paraudzīties, kāda ir sagatavojušie pasākumi un pilotprojekti, kas ar tiem ir noticis, kā vienmēr ir uh, šeit priekšlikumu kvalifikācija pēc A, B un C sistēmas. Bet noteikti mēs par to varēsim runāt arī vēlāk. Noslēgumā gribētu teikt grozījumi atzinumiem un budžeta grozījumi un grozījumi pilotprojektiem un sagatavojušiem pasākumiem ir 25. jūlijas. Un NV komitejā mēs 6. septembrī balsosim par mūsu atzinumu. Tik tā no manas puses viss, un tad būs arī referente, MSF referente, kā šure komitejas Eh, vadītāja bijusi, viņa uzreiz arī man darbu izdarīja, viņa jau pateica arī, kāda termiņa būs grozījumiem. Paldies arī par to. Gribētu dot vārdu kolēģē Matijas. Dot vārdu, viņa ir galvenā referente, un pēc tam ir pieteikušies Jose Manuels Fernandes un Dagmā Rota Berenta, un eh, runātais sarakstu līdz ar to es gribētu arī slēgt. Bas Ehorts arī pieteicies runāts. Lūdzu. Muito obrigada. Uh, uma nota. Paldies, priekšsēdētā. Es gribētu iesākumā pateikt, ka, protams, ka ir ļoti patīkami šeit ierasties, eh, kaut arī tikai uz kādu īsu brīdi, bet es ļoti priecājos, ka var būt šeit. Gribētu tikai to īsi pateikt. Runāšu ļoti īsi, jo mums nav daudz laika. Gribētu pieskarties tikai dažiem punktiem. Un es mēģināšu to tiešām izklāstīt ļoti īsi, jo mums ir. Uh, tiešām maz laika. Gribētu atkārtot to, ko tikko teica iepriekšējā runātāja, kas attiecas uz finanšu plānu. Vadlīnijas ir tādas, ka mēs šeit runājām par jomām, kas ir saņēmuši ārkārtīgi mazu finansējumu. Tā kā tāda hroniska slimība tagad gandrīz vai ir. Arvien vairāk tiek atsūkta nauda, finanšu līdzekļi no programmām, uh, kam ir ļoti būtiska nozīme. No pamatprogrammām. Un katra komiteja var to pašu pastāstīt par savām programmām. Es domāju, ka šeit runa ir patiešām par ārkārtīgi svarīgām programmām. Pieminēju šeit trīs punktus. Programma LIFE, vidus un klimata pasākuma programma, programma veselība izaugsmē un savienības civilās aizsardzības mehānisms. Šajās trīs programmās vēlētos pieskarties dažiem punktiem. Uh, kolēģi jau, kolēģiem bija iespēja izlasīt atzinumu. Gribētu, negribētu atkārtot, tikai pieminēt atsevišķus punktus, kas man šķiet ļoti svarīgi diskusijā. Pirmkārt, šeit ir runa par to, ka mēs eh, ekonomikas krīzi nedrīkstam izmantot kā tādu attaisnošanos, lai neizdarītu ieguldījumus uh, klimata aizsardzības pasākumos, jo šis temats ir ļoti svarīgs, un ja šeit notiek līdzekļu samazināšana, tad to nevar atbalstīt. Tādēļ pirmajā un otrajā punktā esmu izdarījis priekšlikumus par šo jautājumu. Tas uh, saistīts arī ar enerģijas efektivitātes jautājumu un uh, mazo vidējo uzņēmumu atbalstu un citiem jautājumiem. Uh, Tie ir dažādi principā jautājumi, kas ir svarīgi arī Eiropas Savienības konkurences spējai un ilgspējīgā attīstībai, ka, ko mēs arī šeit komitē, protams, vēlamies. Trešajā punktā. Es nezinu, kā tas ir citās valodās iztūkots, bet portugāles, portugāļu valoda tas nebija skaidri pateikts. Kā finanšu plānā globālais klimata un bioloģiskās daudzveidības fonds tiks uh, apgādāts ar līdzekļiem, jo tam nekāds budžets pat nav bijis ieplānots. Visās sadaļās ir uh, vienkārši promemorijām uh, piebilde, un es domāju, ka globālajā klimata fondām vajadzētu arī, arī piešķirt finansēm līdzekļus. Uh, Otrā programma - veselība izaugsmē arī ir milzīga nozīme. Šeit runa ir par iedzīvotāju veselību. Tā patiešām ir svarīga programma. Mēs zinām, ka veselības sektors ir 10% no Eiropas Savienības nodarbinātības un 10% no darba vietām Eiropas Savienībā ir ļoti daudz, un uh, es domāju, ka nevar pieņemt to, ka finanšu līdzekļi tiek samazināti vai paturēti iepriekšējā līmenī tas uh, nav iespējams, jo mēs zinām, ka līdz 2020. gadam es uh, eh, runātāju sāku, ka nemaz neprotu vairs runāt portugāļu valodā savā dzimtajā. Gribēju teikt, ka līdz 2020. gadam viens miljons eh, veselības darbinieku trūks veselības aprūpas sektorā. Eiropas Savienībā un krīzes situācija, kāda tā ir šodien, un ņemot vērā faktu, ka šis vektors ir tik ļoti svarīgs, ar to varētu radīt daudz vairāk darba vietas. Tas tieši tagad ir ļoti svarīgi, ir ļoti svarīgi, lai aizsargātu cilvēku veselību, un tādēļ šo jomu vajadzētu atbalstīt. Tālāk par Eiropas Savienības um, civilās aizsardzības mehānismu. šī budžeta iedaļa vienmēr tiek solīta un solīta un vienmēr tiek atbildīta uz nezinām nākotni. Mēs zinām, ka dabas katastrofas nav precīzi paredzamas. Neviens nezin, kura, kurā dienā šīs katastrofas pēkšņi notiks. Un tādēļ jābūt resursiem. Ir jābūt arī spējīgiem rīkoties. Bet pašlaik ir tā, ka procedūras nav pielāgotas situācijai. Astotajā punktā tur runa ir par trešo izdevumu kategoriju, par 70%. Varbūt tas nebija tā izskaidri noformulēts. Es domāju, ka šie 70% no budžeta, no pasākumiem ārpus Eiropas Savienības, tie ir uh, jāizmanto, 30% ir jāizmanto darbībām ārpus atviros izdevuma kategorijas, ārpus tām darbībām, kas ir pieskatāms Eiropas Savienības politikā šajā jomā. Šī sadarbības politika tā arī ir vajadzīga. Jā, un tad došu vārdu Josē Manuēlam Fernandesam. Ja iespējams, divas minūtes lūdzu. To obrigāt, šo prezidentu. Jau krija. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos izteikt komplimentu ziņotājiem, referentēm, sākot ar Hauks kundzi. Viņa ir paveikusi brīnišķīgu darbu, ko viņa arī ļoti veiksmīgi prezentēja. Un mēs esam raduši pie šik augstas kvalitātes darbiem. Tikai vēlējos piebilst, ka Eiropas Savienības budžets atspoguļo 1% no IKP, bet no 2004. gada līdz pat šim brīdim uh, Eiropas Savienība ir paplašinājusies no 15 līdz 27 dalību valstīm. Ir arī paredzama Horvātijas pievienošanās nākamgad. Mums ir uh, jaunas pilnvaras, un tomēr es nezinu nevienu citu dalību valstu, kurā būtu šāds izpildes līmeni. Eiropas Savienības budžetā 94% tiek ievietot, tiek investēti un tikai 6% tiek izmantot administratīvām izmaksām. Mūsu mērķis šajā konkrētajā gadījumā ir panākt a, likumdošanas īslību. Mums ir a, nepieciešams to panākt, un ja mēs nepiešķirsim nepieciešamo finansējumu, tad cilvēki no tā cietīs. A, runājot par 2013. gada budžetu, uh, Padome vēl joprojām izmanto to pašu pieeju, kas tika izmantot 2011. gadā, proti eh, padome atteicās no korektīva budžetā un eh, maksājuma apropriācijām un bija 11 uh, eh, miljardi uh, atlikšo uh, uh, miljardu, un daudz teica, ka padome šā pati sev kājās. Ir uh, zināms uh, mazohisms no padomas puses, ka viņi ne, neievēro pilnībā sevis uzņemtās saistības. Um, uh, bieži vien šādā situācijā uh, apropriāciju veids meidās. Uh, vēl kāds punkts, ko vēlas piezemēt, ir tāds, ka maksājuma apropriācijām vajadzētu būt adekvātām. Šeit mēs runājam par paredzamajiem plāniem proti par naudu, kas tikai vēl ir paredzama. Jūtas Haugas priekšlikumā man ir tikai viens grozījuma priekšlikums, proti otrajā punktā, kur viņa pieminēja vides aspektus. Šeit es vēlētos piebilst, ka Mēs runājam par ilgtspējīgu, inteliģentu un iekļaujošu izmaksu. Šādi tas ir formulēts arī 2020 programmā, un tas mums ļaus domāt ne tikai par uh, ilgtspējīgu izaugsmu, bet arī par inteliģentu un iekļaujošu izaugsmi. Uh, bet uh, citos gadījumos es uh, pilnībā atbalstu referenti runājot par uh, Marijā Matīša ziņojumu, atzinumu. Uh, nerunāsim uh, par pārāk daudz par procentiem. Mēs varam samazināt savu pozīciju, ja tiek iekļaut pārāk daudz atautas procentiem. Ja? Sask jūs sakat, ka saskaņā ar 2020 programmu 20% no finansējuma tiek piešķirts klimata uh, politikai, ja mēs izmantojam šo skaidri, mēs radīsim paši sev problēmas. Un tādēļ es domāju, ka mums vajadzētu izvairīties no jebkādiem procentu pieminējumiem šajā atzinējumā. Runājot par astoto punktu, teksta versija tajā nav ideāla, bet iespējams, ka tā ir tikai vaina portugāļu valodas versijā. Atkal es nedomāju, ka mums vajadzētu sevi piesaistīt pārāk cieši un izmantot konkrētus uh, procentu skaitļus. Mēs nevaram balstīt budžetu uz fiksētu summu. Mums ir jāpieļauj zināma vieta elastīguma. Lielas paldies! Uz par divām minūtēm, tagad uz divām minūtēm, Dagmar Rota Bērēna, paldies! Es uh, arī izmantošu šīs Portugāļu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! <laughs> Esmu referenti juridiskajā komitejā par uh, ierēģņu statūtiem un esmu referente par uh, atzinumu par MM, MFF šajā komitejā. Tas ir par šo daudzgadu finanšu plānu daudz gadu finanšu schēmu un uh, esmu ilgus gadus bijuši šeit uh, komitejā. Gribētu dot drosmi abiem referentiem savos uh, atzinumos, savos ziņojumos vēl ar vairāk teikt, mums ir vajadzīgs augsts kvalificēts personāls, lai programmas Eiropas Savienībā varētu izpildīt Tas eh, ir gan Haugas kundzes ziņojumā, gan arī mazākā punktā Matijas kundzes ziņojumā, bet es labprāt eh, gribētu to vēl vairāk uzsvērt. Protams, ka mēs neatkarīgi no tā, no katras atsevišķās programmas, mums ir vajadzīga vispārīga pieeja, vispārīgs grozījums, kas skaidri pateiktu, kā dalība valstis. No vienas puses pie administratīvā uh, izdevumiem Eh, daudzgadu finanšu schēmā eh, mēģinātu visu no pieciem miljārdiem vai arī vienā kādu citu summu ietaupīt, bet no otras puses savukārt vēlētos da padomu dalību valstis, lai uzdevumi dalību valstis tiktu kārtīgi izpildīt. Tas attiec gan uz lauksaimniecības jomu, gan uz pētniecības jomu. Tas attiec uz visu vidas jomu ar mazāku budžeta apjomu. Un būtu vērts to vienā skaidrā grozījumā noformulēt. Un atkal un atkal katrā atsevišķajā punktā katrai dalību valstī to pateikt. Pateikt, jā, tu, jūs vēlaties labprāt dabūt uh, atbalsta uh, finanšu. Es paņemšu arī Portugāli divas minūtes. Un kurš tad to lai izteno? Jā, dalībvalsts vēlas, lai nodrošinātu, ka lauksaimniecības līdzekļi būtu, vai arī no LIFE programmas, eh, varbūt arī uzņēmumi dabūt naudu, tad ir jābūt arī personālam. Katrā atsevišķajā punktā tas atkal ir jāpiemina un jāuzsver. Lūgtu visus tos, eh, kas varbūt parlamentā vēl nav tik ilgi deputāti padomāt par to, bet arī pārējiem es gribētu teikt, ka padomē vienmēr ir jāsaka. Arī kolēģi no komisijas, dažreiz viņi diezgan bailīgi debatēs ka ir bijusi komisija, tas bija komisijas priekšādāties Santers, kas gan izvai uh, eh, tika nogāsts no varas tikai tādēļ, ka viņi nespildīja savus uzdevumus, kurus arī mēs uh, bijām viņiem devuši un arī padomu bija devusi, jo viņiem nebija drosmi, viņiem nebija spējas paziņot ka mums ir šie uzdevumi, bet mums nav cilvēka, mums nav kvalificēta personāla, lai īstenot šos uzdevumus. Un ja mēs padomē to neteiksim, ka vajadzīgs, mēs, mums ir jāpatur kvalificētais personāls, tur jābūt geogrāfiskajam izlīdzinājumam, tad padome to daudzgadu finanšu schēmā to nosvītros, un mēs vairs nebūsim spējīgi veikt šos uzdevumus. Ja referenti to pati to noformātu, būtu pateicīgi, bet labprāt arī sagatavotu pati arī grozījumu par šo tēmatu. Paldies! Dagmarai Rotē Berentē par divām minūtēm. Manuprāt, tas ir svarīgs debates. Es būtu gribējuši, lai vairāk kolēģi būtu klāt, jo šeit konkrēti ir runa par īstenošanu, par tam, par ko mēs šeit veselu gadu diskutējam, debatējam. Es eh, vēlētos un ļoti arī apsveicu, ka Kipras eh, padomas prezidentūra šo tematu finansējumu pielāgošanās pasākumiem uh, un cīņai pret klimata pārmaiņām ir ielikuši sava darba prioritāšu saraksta pašā augškalā. Bet, kā jau ir zināms, tad eh, draudzība parasti beidzas, kad ir jāķers pie lietas, bet es domāju, ka mums tomēr ir jācīnās par to, ja mēs gribam tikt ārā no krīzes, jo krīze vienmēr sniedz arī iespēju. Un to ir iespējams izdarīt tikai tad, ja mēs īstenosim savu politiku, ko esam pieņēmuši kopā ar padomu. Un tā mums ir vajadzīga nauda, un tā mums ir vajadzīga eksperti. Mēs vienmēr eh, pieprasām, ka mēs, eh, mums vajadzīgs ir vairāk līdzekļu, mums ir vajadzīga ilgspējība. Mums jādara saturiski. To varam darīt tikai tad, ja būs pietiekami daudz līdzekļu par daudzgadīgu finanšu schēmu Life Plus. Es esmu tiešām īsts fans uh, Life plus, jo ļoti labas projekts to var iztenot. Tas jau ir ticis darīts. Bet, ja tagad arī klimata temats tiek tur eh, tiek eh, iekļauts, tas iegūst augstāku vērtību, bet ir jāuzmanās, lai tas nekļūst par eh, vispārīgās vitrošanas gara upuri. Ir jāsaka, tu esi pieaudzis un tur, tur nedrīkst uzlikt kaut kādus griestus virsū un samazināt. Mēs runājām live programmā par smieklīgu summu atšķirībā no vispārīgā budžeta, kas ir daudzu promēju. Eh, tas ir īstenībā tikai dažas promēļu šī, šī programma. Tas ir ļoti, ļoti ma mazs apjoms. Tad mums vajadzētu parūpēties, lai mēs šeit parlamentā ļoti daudz darītu, lai laiva paliktu tādā formā, vismaz tādā formā un apjomā un tiktu īstenota. Un nevajadzētu atkāpties no mērķiem. Kas iesaka par budžetu? un uh, šo vispārīgo samazināšanos orģiju. Eiropas parlaments budžetā neko nevar zaudēt. Labāk ir nepieņems budžetu, un mēs varam turpināt strādāt, nekā pieņems budžets tādu, kādu mēs to nevēlamies. Mēs skaidri varam pateikt padomē, mums šajā jādomā nav ko zaudēt. Nav ko zaudēt. Ir labāk tad, lai pučas netiktu pieņems, bet būtu skaidri noteikumi, un tad būtu vecais status quo un varētu turpināt darbu. Lisabons līgums paredz mums vairāk uh, uzdevumu. Es domāju, ka padomu vēl īsti nav sapratusi, ko nozīmē Lisabons līgums, ko 1. 12. 2000. Nekad, to, tas ir sācis strādāt, un kolēģis Fernandes pieminēja, ka pēc vienas uh, samazināšanas orģijas seko nākošā, bet Kipras veselības ministrs jau arī to pieminēja, ka tieši mazās dalību valstis arī Eiropas iestādēs, un kas, ko teica kolēģi Rūta Berenta, Rota Berenta arī dzīvo no tādas spēcīgas administrācijas, jo 27 dalību valstīs ļoti lieli izaicinājumi un visur ir jābūt augstu kvalificētāji pārvaldībai, ir jābūt aģentūrai, kas saglabā arī neatkarību un arī aģentūra neatkarība ir jānodrošina. Protams, kā var vienmēr iepirkt ekspertīzu no ārpuses, bet šīs debats jau mēs arī pazīstam, jo tas viss tiek arī apšaubīts. Labi, tik tālu. Bas Eichhorts runās. Kā pēdējais runāties raksta, lūdzu, Bas. Uh, minutes, es pieturēšos pie Nīderlandiešu divām minūtēm, tad neizaicināt uh, mani šajā jomā. Es mēģināšu runāt īsi. Vēlējos tikai piebilst, ka es pilnīgi atbalstu gan referentu, gan jūs par to, cik ārkārtīgi svarīgi ir Life Plus programma, bet es domāju, ka mēs, kā grupa, kad veidojam atzinumu par uh, daudzgad finanšu sēmu kopumā, mums ir uh, jāpārliecina komisija, ka klimata aspekti tiešām sastāv 20% no kopējās finanšu schēmas uh, Un tas nozīmē, ja, ka, ja NV neatbalstītu uh, komisiju, tad tas būs tiešām kauns. Mums vajadzētu atbalstot, atbalstīt šo 20% iekļaušanu. Uh, agrī piemin, ka ir 30%, bet ja mēs kā NV nepieminētu 20%, būtu ļoti žēl. Kā NV grupa mēs pieņēmām atzinumu, kas teica, ka 25% no līdzekļiem vajadzētu tikt piešķirti enerģijas politikas pasākumiem, un vēlētos, lai arī šis tiktu uzspekts, lai nodrošinātu to, ka a, gala beigās daudzgad finanšu schēma ir vidē draudzīgāka un a, zaļāka, un nodrošinās, mēģināsim panākt to, ka daži dalībvalsts nevarētu panākt to būtisko samazinājumu, ko tās cenšas panākt. Un, un mēs zinām, ka tās, kurš vēlas 100 miljardu samazinājumu, viņām ir to iemesli, bet centīsimies, lai viņām tas neizdotos. Un šīs ir divas nīderlandiešu minūtes. Teikt. Um, woran wir, glaube ich, auch nochmal. Jā, mums vajadzētu visās debatēs atgādināt, ka kopīgajā lauksamniecības un zivsnācības politikā uh, ja patiešām tiek iekļauti vidas kritēriji, tas nedrīkst pazust sarunu gaitā, vai arī lauksaimniecības jomā jums patiešām vēlamies ilgspējīgi strādāt, tad īpaši šajā jautājumā finanšu ministriem ir jāatgādina, gan arī vidas ministriem ir jāatgādina, lai viņi savās galvaspilsētās saviem finanšu ministriem un lauksaimniecības ministriem, lai viņiem tiešām ir jānorāda un eh, lai viņi tiešām būtu par šo komisijas priekšlikumu. Citādi mēs nekūsim panākumus. Tālāk grozījumiem Matijas 17. jūlijas 12. ir termiņš un balsosim NV 19. nē, 19. septembrī. Un galvenais atzinums grozījums ir 25. jūlijas un 6. septembrī vidas komitejā būs balsošana. Sirsnieks paldies par debatēm par šo svarīgo punktu. Mēs ar Kipras vidas ministru mums būs vēl būs iespēja arī vēl par to diskutēt. Es jau pieminēju, ka tā ir prioritāte numur viens. Kā to finansēt? Diskutēsim. Es jau tagad priecājos par šīm debatēm, tas gaidu. Tagad ķersimies klāt pie astotā darba kārtības punkta ekodizains. Es izniegs veidu enerģijas ģenerāla direktorāta direktoru. direktoru koordinatoru sanāksmē mēs pieņēmām uh, lēmumu viņu uzaicināt, lai uzzinātu par to, kāda ir aktuālā situācija ekodizaina jautājumā. Negribu zaudēt laiku, dot uzreiz iespēju kungam vārdu. Thank you very much, Chair, and, um... Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu pietuvoties tik tuvu Nīderlandiešu diviem minūtēm, cik varēšu. Kā jau jūs zinām, te mums nesen bija diskusijas par energoefektivitātes direktīvu, un es vēlējos pateikties šīs komitejas locekļiem par jūsu nerimstošo atbalstu. Mēs aplēsām, ka ir paredzēts aptuveni 17% palielinājums energoefektivitātes politikā, izmantojot ekodizainu. Un tagad mēs sagaidām, ka tiks īstenoti nepieciešamie pasākumi, lai samaz, eh, iz, izbeigtu šo 3% eh, trūkumu, kas nepieciešams 20%. Eh, tātad šī komiteja ir nerimstoši sniegusi savu atbalstu gan ekodizaina, gan marķēšanas direktīvām. Ekodizaina pārskata notika 2009. gadā un 2009 Eh, marķēšanas direktīvas pārskatītā versija eh, tika sagatavota 2010. gadā, un jau diezgan agri pasākumu un eh, noteikumu piemērošanas procesā saskaņā ar šīm direktīvām, kad abi, abi ģenerāldirektorāti, gan Janī kunga, gan Otingera kunga vadībā, mēs sagaidām, ka 2012. un 2013. gadā tiks pieņemts 29 eh, regulas un vairāki nolīgumi ar nozari, un mēs ceram, ka tas radīs energo eh, ietaupojums 97 eh, teravatu apjomā. Pirmkārt, runājot par pašām direktīvām, mums ir jāpaskatās, vai ir iespējams paplašināt to darbības jomu um, ka, kad tika veikts ietekmes izvērtējums ekodizaina direktīvai, tika atklāts, ka noskaidrots, ka vismaz runājot par energoefektivitāti, ka nav iespējams to paplašināt uz produktiem, kas um, neiekļaujās elektroproduktu kategorijā. Un tā kā Ir pagājuši tikai divi gadi kopš direktīvas stājās spēkā, varbūt būtu pareizi pārvērtēt direktīvu kā kopumā 2014. gadā tajā vietā un arī pārskatīt energoefektivitātes jautājumus. Runājot par mārķēšanas direktīvu, kas stāsies spēkā gadu vēlāk, mums atkal 2014. gadā būs nepieciešams veikt pārskati, lai nodrošinot to, ka esam koncentrējušies uz tie, tām jomām, kur marķēšanas di direktīvas nedzis lielāko labumu. Un vēlējos vēl piebilst par rīcības plāniem saskaņā ar abiem, abām direktīvām. Tātad pirmkārt par ekodizainu plānu 14, 12 līdz 14 gadam. Komisija plāno paplašināt šo plānu jūlijā, un turē, tajā esam iekļāvuši indikatīvus sarakstu ar produktu grupām un ir norādīta to energo ietaupījuma potenciāls. Tiek runāts arī par turpmāku pasākumu ieviešanu. Manuprāt, visaugstākā, vislabākā novitāte uh, ir, uh, ka te ir iekļauta ne tikai uh, enerģijas, uh, enerģiju izmantojoši produkti, bet arī uh, produktu, kas sasaistām ar elektroenerģiju izmantošanu. Tad vēlējos pateikties jūsu komisijai par paveikto darbu, bet vēl joprojām ir daudz darāmā. Tātad mēs koncentrēsimies uz darbu un uh, ceram, ka panāksim sarakstu ar produktiem, kas noteikti saskaņā ar otro darba plānu. Uh, Kā jau teicu, ir 30, uh, 3 vienošanās, 39 priekšlikumi un 3 nolīgumi, un mēs jau šogad esam pieņēmuši vairākas uh, vienošanās, uh, vai brīvprātīgas vienošanās, un cer, līdz septembrim ceram panākt vēl astoņas. Uh, kopējais mērķis ir panākt 450 teravatu ietaupījumu un, un panākt palielinājumu līdz 3, 530 teravatiem. Lai uh, nobeigumā vēlētos teikt, ka nākamo četru gadu laikā mums nāksies pārskatīt arī jau pastāvošās normas atti uz attiecīgajām produktu grupām, un mums vajadzēs aplūkot, uh, vai uh, nevaram iekļaut jaunu potenciālo enerģijas ietaupījumu, kas nav paredzēts iepriekšējos uh, regulās. Un šajā jomā mēs paļausimies uz dialogu un diskusiju ar jums par konkrētiem pasākumiem, lai sasniegtu labākos rezultātus. Tirgus uzraudzība ir ļoti svarīgs aspekts šeit. Protams, ir notikuši daudz diskusijas ar daudzām interesētajām pusēm, ar uh, dalību valstīm, nozari, ražotājiem, patērētājiem prioritātes, ko izteica nozare un valstu dalību valstis bija kopējas programmas izveida 2013. gadā, lai uzlabotu tirgus uzraudzību un tāpat mēģināsim panākt ciešāku sadarbību starp dalību valstīm un komisiju caur tā saucamajām ad hoc grupām Un visbeidzot, vēlējos vērst jūsu uzmanību, ka ir nepieciešams pievērst diezgan daudz resursu šajā likumdošanas darbībai, jo īpaši attiecības pasākumiem, kas attiecas uz īstenošanu, paziņošanu un standartizāciju. Un mēs izmantosim citas Eiropas Savienības institūcijas, kā piemēram kopīgo izpētes centru un Eiropas uh, Savienības konkurētspējas inovāciju aģentūru kā piemēri šai sadarbībai, tad Eurodirect dienests uh, sniedz mums informāciju par to, kā patērētāji un uzņēmumi reaģē uz ekodizainu, ekodizainu marķējumu un, un EACA aģentūrā. Uh, arī ir informācijas vīrieši, kas pild līdzīgu lomu. Runājot par standartizācijas darbu, tajā a, kon, a, īpaši konsultāti, konsultanti sniegs palīdzību Eiropas komisijai. A, jau ir noteikts 39 dažādas produktu grupas. Šis būs ļoti smags darbs, ko vajadzēs paveikt 2012. un 2013. gadā. Tiks iesaistī, tajā iesaistīts gan industriālās, gan patērētāja intereses, un ir ārkārtīgi svarīgi rast pareizo līdzsvaru starp uh, attiecībā uz izmaksu efektivitāti. Ir notikušas diskusijas par dažādām produktu grupām, uh, sākot no kafijas automātiem līdz daudz interesantākiem un svarīgākiem eh, produktiem, kā boileriem, apsildītājiem. Mums ir jākoncentrējās uz prioritātēm, lai noteiktu pasākumu efektivitāti eh, attiecībā uz energoefektivitāti un izmaksu izdevīgumu patērētājiem, un šādi mēs to plānojam darīt. Un Es personīgi un arī uh, komisija sagaida intensīvas diskusijas ad hoc grupās. Būs viena diskusija par ūdens sildītājiem. Uh, drīzumā mēs ceram, ka tā būs auglīga. Un um, mēs esam um, iesaistījušies vēl joprojām ieinteresēto pušu diskusijās, tomēr mēs uh, ceram sagaidīt rezultātus rudenī. Tad notiks uh, otrā kārta diskusijām par apgaismojumu mājās, un tas, pras, tas ir saņēmis diezgan daudz uzmanības, jo īpaši no mediju puses. Un kopumā mums ir jāpārliecinās, ka pievērsīsim pietiekami uzmanības tām produktu grupām, kurās rūpērtīgi jāizvērtē cena, ko samaksājat, un labums, ko gūs patērētāji no ieviestiem pasākumiem. Tas arī viss uh, no manas puses priekšādā. Paldies! Paldies, Filip, man vēl par uh, pārskatu, arī par pretrunīgiem punktiem, kur mums noteikti vēl būs arī pretestība sabiedrības diskusijās. Bet ļoti labi, ka jūs pieminējāt, ka ne tikai enerģētikas jomā ekodizains darbojas, mums ir zēbera ziņojums, ko pagājušajā nedēļā virzīt tālāk. Un uh, ir tiepaši jomā, kur to nemaz negaidāt, vai ehauta ziņojums mums ir, ko esam pieņēmušas iniciatīvas ziņojums par uh, resursu efektīvu Eiropu. Ir dažādi resursi, kas ir jātaupa un pret kuriem ir jāsturas piesardzīgi. Ne tikai enerģija, bet arī, piemēram, ūdens. Ūdens resursu aizsardzība. Un ekodizains var sākties jau dušā. Es zinu, ka tas ir tāds jūtīgs jautājums, bet Nē, ūdens netiek izslēgts. Bet, protams, par to visu ir saprātīgi jārunā, saprātīgi jāizskaidro. Tādēļ es ļoti priecājos, ka jūs šodien eh, bijāt šeit pie mums un izstāstījāt savu viedokli. Mums ir iespēja tagad runāt vienam ar otru. Gribētu dot Petrinam Līzēm, Krisam Deivisam un Bāsam Aihortam par šo jautājumu. Vai es kādu esmu aizmirsis citādi? Es gribētu līdz ar to slēgt runātāju sērakstu. Lūdzu, šie trīs runātāji. Pirmais runās Pēters Līze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ģenerāldirektoram. Gribētu paldies, ko teicām par sadarbību enerģijas efektivitātes direktīvā. Gribētu uz to atbildēt šo pateicību, bet īpaši ar jums personīgi bija patīkami sadarboties un ģenerāla direktorā darbiniekiem. Arī ar komisāru Ettingeru un kabinetu bija ļoti auglīga sadarbība. Gribētu atgādināt, ka mēs šajā komitejā par ETS jautājumu, tas mums vienmēr bijis ļoti svarīgs. kopā esam atraduši risinājumu, ir komisijas paziņojums, esam drusku nobažījušies, ir lobby darbība. Piemēram, Business Europe vēstule, kur teikts ir, cienījama komisija ignorē visu, ko tu esi piekritusi izdarīt parlamentam un nedara neko kaut ko tādu nevar pieņemt, jo parlaments ir iestāde, institūcija, un mēs jau uh, esam piedzīvojuši arī lobiju no Business Europe arī pirms tam, un vienalga mēs pastāvējam šo punktu. Komisijas paziņojumā teikts uh, steidzami burtiski tā teikts. Es esmu ārsts un es uzskatu, ka komisija jūlijā ir uzstādījusi diagnozi. Tur teikts, ka steidzam vajadzīga operācija. Un tas, es būtu ļoti slikts ārsts, ja komisija uh, tad pateiktu, nu jā, komisija pateiktu, nu tā, mēs braucam atvaļinājumā, steidzam, bet braucam atvaļinājumā. Īsi par ekodizainu. Ļoti žēl, ka mēs tagad eh, par to runājam, kad klāt tik maz deputātu, jo mēs esam vadošā komiteja, un šī direktīva atstās milzīgu ietekmi, gan pozitīvu, gan arī negatīvu, ja paraugāmies uz reakcijām, kas eh, ir sabiedrībā. Un mums nākotnē varbūt vajadzētu vēl vairāk iegūdīt laiku to visu atbalstīt jo tas ir viens no svarīgākajiem instrumentiem Eiropas vidas komitejas politikā, un mēs esam vadošā komiteja varbūt ir formāls iemesls, bet eh, darba kārtībā ir eh, teikts, ka viedokļu apmēram komisijas pārstāvjiem. Tas nav nekāds vienkārši īrens, bet tas ir ģenerāla direktors, kas ir pie mums, to varbūt vajadzētu uzsvērt. Bet varbūt tā ir tikai formalitāte. 970 teravāt stundas, ja šo direktīvu patiešām īstenos, es esmu šeit izrēķinājis un sarēķinājis. Tas ir vairāk enerģija, ko varam ietaupīt ar ekodizainu, nekā visas ātomu spēkstacijas Eiropā kopā saražo. Tās ir tās dimensijas. Ja mēs tagad pateiktu, mēs visā Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam slēgtu visas ātomu spēkstacijas, tās ir dimensijas, par kurām mēs šeit runājam. To gribēju vēl pateikt. Ir divi, trīs īpaši jautājumi. Jūs uh, runājāt par uh, apkuras sistēmām un ūdens sagatavas sistēmām. Tā ir pirmais pasākums. Jā, kur ir problēmas un uh, kur mēs varam rēķināt uz to, ka tas notiks? Kas ir ar šo apstrīdēto jautājumu? Ar kafijas mašīnām, maizes tosteriem, dušas galviņām. Mēs kā tāds partija gribam šeit uh, brīdināt, ja jums nav tādi labi iemesli, kā to paskaidrot, pamatot labāk to neko nedarīt. Un daudz citas lietas, eh, iedzīv, kas neatiec uz iedzīvotājiem, kur nebūtu nekāda ierobežojuma, kur mēs vienalga varam ļoti daudz enerģiju ietaupīt. Man vēl ir lūkums par apgaismojumu. Mums vajadzētu būt ļoti piesardzīgiem. Ir halogēna lampas vēl tirgu kas e, deg spūdzīti aizstās, un 30% ir efektīvākas. Mums nevajadzētu nākamajos gados tās izņemt no tirgus. Tā ir tikai maza daļa, kas vēl ir palikusi, un varbūt tirgus šo problēmu pats atrisinās, un tur nevajag Eiropas Savienības regulu. Gribētu atbalstīt to, ko jūs pieminējāt par to, ka tirgus pāraudzība ļoti svarīga. Lielais, lielā priekšrocība, ko dod ekodizains, tas attiec arī uz importu. Tas nozīmē, ka mums ne tikai Eiropā ir iespēja ietaupīt, bet mēs šeit izvirzām standārdus, kas ir jāievēro arī ārpus Eiropas Savienības, ja firmas ražo Eiropas tirkumu. Tā ir, piemēram, importu no Ķīnas bet ļoti svarīgi, lai mēs to arī kontrolētu, un lai nebūtu tā, ka Eiropā tiek veids kontrolas, bet pie robežām, kad uh, produkti tiek ievesti Eiropā, varbūt tikai uz papīra uh, notiek enerģijas taupīšana, bet īstenībā šie standarti netiek ievēroti. Tādēļ vajadzētu ļoti precīzi šeit raudzīties. Ja šie atsevišķie pasākumi tiek īstenot, lai tie tiktu īstenot tādā veidā, ka tie tiktu arī kontrolēti. Paldies Pēteram Rīzam, Kris Devis. Bas Aihorts. Esam Bas Aihorts un Anja Vaisgerbere. Thank you, Chairman. We have a... Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir indīga antieiropiska deba, kas notiek apvienotajā karalistā. Un bieži vien teikt, ka mūsu locekļi ir teikuši, ka mēs um, runājam par. Uh, uz otriem nepatīk uh, vienotie noteikumi, kas ir nepieciešami mūsu kopējiem tirgumam. Man patīk šis uh, tiesību akts, Tas veicina pārmaiņas, kas gala beigās samazinās izmaksas patērētājiem, bet veicina arī inovāciju, samazina globālo sasilšanu un ļauj labāk mums izmantot resursus. Un ja mēs to paplašināsim, varbūt tad tas attieks arī uz ūdens resursiem un citiem. Bet šis tātad, šis ir labs tiesību aktu priekšlikums.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 Es priecājos, ka Pīters lī, līdz, izskaidroja, ko nozīmē šīs stundas. Es nezinu, vai viņš uh, runā par visām atomelektrostacijām, kas Vācijā ir slēgts vai jau vēl tiks slēgts, bet es ceru, ka viņš varēs atgriezties uh, pie šī jautājuma, paskaidrot to vēl sīkāk. Tātad, direktīva joprojām ir diezgan agros, agrā stadijā bet lielākā daļa no ietaupījumiem, ko tā varētu panākt, tā attiec uz parastajiem uh, enerģijas ietaupējumiem. Un, bet nākotnē ceram, ka tā tikai turpinās veicināt progresu. Jautājums ir, ko vēl mēs varētu, ko vēl vairāk mēs varētu panākt. Jūs norādījāt, kas tiek sagaidāts, bet jūs nepat teicāt uh, ambīciju līmeni. Jūs teicāt, pasāstīja lietas, ko mēs varētu izdarīt, ja tiktu ieguldīti uh, vairāk resursi vai uzlabota procedūra. Uh, saņēmu sešu lipušu ziņojumu no nevalstiskajām organizācijām. To nenolasīšu, bet es pārliecinātu, ka viņi arī iesūtīs to tās tālāk. Tātad, kāds ir potenciāls, kāds varētu būt lielāks nekā jūsu ieteiktais un kā mēs to varētu realizēt? Paldies, Kristina Dēvis, un nākamais Bas Ekhorts. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Neuzkavēšos pie tā, uh, kāda ir šī priekšlikuma nozīmība, to jau pateica runātāji iepriekš, bet man radās jautājums. Jūs pieminējāt par līdzsvera nodrošināšanu starp ražotājiem un patērētājiem, un lielākoties mēs parasti vēlamies panākt līdzsvaru, bet a, uh, šeit ir ar šo Šajā gadījumā, ja mēs uh, ar līdzsvara panākšanu uh, tikai atkal būtu viduvējības, bet tā vietā mums vajadzētu atbalstīt tos, kuri darbojas pie uh, inovācijām. Uh, domāju, ka boileri un ūdens sildītāji, es domāju, ka jūs jau zināt, ka tāds notiek. Ir jau piecu gadu garumā notikušas konsultācijas. Uh, es zinu, ka organizācija ir slēgts, ir saņemti signāli, un es dzinu, jūs un jums dzirdu, ka līdzsvaru mēģināsim panākt kaut kad rudenī. Es pārliecinātu, ka jūs varat uh, strādāt labāk. Mēs arī zinām, ka ir jau notikušas tikšanās ar Vācijas uh, ražotājiem, bet es domāju, ka tas nav pareizais virziens, uh, kurā darboties. Manuprāt, priekšlikumam vajadzētu iznākt jau rītvakar. Uh, ja tas ir pārāk grūti, tad septembra sākumā ar delģētu aktu palīdzību. Tas ir ļoti svarīgi, un līdzsvaru panākšana ir notikuši jau piecu gadu garumā, un es ceru, ka tas notiks ātrākā rudenī, jo jūs bijat pārāk uh, neskaidri šajā jautājumā. Un šis pārskats, ko jūs pieminējāt 2014. gadā, bet es pārliecināts, ka tā ir drukas kļūdas pieļauktas ir 2013. gadā, un es ceru, ka tajā laikā mēs. Um, Eh, pieņemsim šo pieeju, kur mēs atbalstam inovāciju līderus, kā jau darīts Vācijā. Paldies. Un... Paldies, Bas. Un tagad Dānijā Vēsgabera vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau solēju, runāšu īsi, gribētu Pēteram Līzēm uz viņu atsaukties. Es negribu, lai rastos tikai tāds iespējas, ka visa komiteja dzen uz priekšu, lai tikai viss ātrāk virzītos. Es uzskatu, ka tas viss ir tā kritiski. Uh, aplūkojumus, tā kā tu pieminēji Pēters Līze, ka tie produkti, par kuriem ir ļoti liels diskusijas sabiedrībiem, kafijas mašīnas vai dušas galviņas, es ļoti uzmanīgi klausījos, kad es dzirdēju, ka arī uh, māju apgaismošana šeit domās ņem priekšā un uh, jautājums, cik konkrēti, kas tur ir plānots. Es domāju, ka mēs esam izdarījuši lielu kļūdu, proti uh, par uh, tieši par spūcīšu jautājumu mēs uh, cilvēkus, mēs neizskaidrojām, kā tas ir domāts, mēs neizskaidrojām par jaunās tehnoloģijas iespējām, neko nepastāstījām, varbūt pārāk ātri to visu bidījām uz priekšu. Tādēļ es esmu ļoti kritiski noskaņota tie paši, ja tā domās, uh, tiek runās par apgaismošanu, tad vajadzētu īstenot to, kas jau ir pieņemts. Paldies, Anjā Vēsgarberē. To arī Vācijas prezidentūra virzies priekš toreiz ekonomikas ministrs Gloss šo ekodizainu direktīvu. Tādēļ mēs varētu šeit arī padomt virzienā teikt, ka būtu labi komunikācija izvērst abās pusēs. Es domāju, ka neraugoties visām diskusijām un vērēšanu cīņām, arī pagājušās vērēšanās tieši tā bija. Uh, visās notikušās cīņās, visās interesēs, visās blokos, ir šeit tomēr vajadzētu šādos plānos, es nedomāju, ka tas kaut ko nobremzētu ekodizains, bet īstenībā tas ir tā, ka tas dzen uz priekšu inovācijas tieši krīzes laikā, trūkstoši resursu laikā. Domāju, ka ekodizains ir eh, tas kā stūrakmens, ko esam pieņēmuši, bet tas ir pareizi jāizskaidro. Atbalstu to, ko teica Anija Veisgerbere, ka kaut tā kā ir pretvējš, un avīzes rakstīs, piemēram, dušas uh, gāviņas, uh, nevajag atkāpties, bet tiešām paskaidrot. Vācijas vidas ministra pieejas uzskata, ka ļoti labi, ka viņš vajag paskaidrot politiku. Ja 35% ūdeni var ietaupīt mājasēmniecībā, 35% ar vienu vienkāršu pasākumu. Uh, Varbūt, ka valstīs, kurās ir daudz ūdens, tas ir tā, nav tik svarīgi, bet valstīs, kurās šis resurs ir ļoti, ļoti maz, tas ir tiešām būtisks solis, ko mani un arī citi kolēģi uh, eh, padarīja uzmanīgi. Uh, eh, ir Rods Berent, Berent to teica, bija par brīvprātīgiem pasākumiem, brīvprātīgie pasākumi. Uh, Mēs to zinām no automašīnu ražošanas, no visurienes, ka e, skan brīdinājumi zvani. Un uh, tad es tiešām kļūstu ļoti nervos, man sāks vīst rokas, jo gribētu jautāt šeit, ja visi pasākumi tiek. Uh, netiek sasaistīti, netiek, un tad parasti jau tik pieminēti arī brīvprātīgie pasākumi. Tagad vārds jums. <clears throat> I'm very pleased that, to say that. Man ir prieks dzirdēt, ka. Un, uh, es un mans uh, dienas mēs pieņemam, ka esat mūsu mugurkauls, kas mūs stiprina. Mēs teicam, ka uh, šīs direktīvas sniegs būtiski ieguldījumi ne tikai energoefektivitātē, bet arī uz attiecībā uz darba tirgu un ekonomiku kopumā. Ja esmu dažkārt izteicies diezgan konservatīvi. Es tikai vēlējos norādīt, ka mums varētu būt priekšlikumi, piemēram, attiecībā uz ūdens sildītājiem, un mēs, ka turpināsim tos aizstāvēt. Ja jautājums ir par uh, pēdējo sanāksmi, lai izskaidrotu labumus uh, cilvēku grupai, tas ir mūsu komisijai pieprasīts, tad mēs to darīsim, mēs nepadosimies, mēs nekad neesam šajā jomā padavušies. Un ja jūs aplūkojat a, plānošanas sarakstu 12. un 13. gadam, kas sākas no žāvētājiem, mājas apgaismotājiem, datoriem, putekļu sūcējiem, virtuves ierīcēm. Un es varētu turpināt šo sarakstu. Es domāju, ka tas ir pietiekami plašs un mēs varētu panākt šeit paredzētos rezultātus. Es vēlētos teikt, ka pastāvošo regulu pārskatīšana mums sniegtu jau vairāk kā 1% energo ietaupījumu, kas ir vairāk nekā šeit paredzēts, bet ir uh, trīs posmi visam mūsu darbam. Pirmkārt ir uh, jānovērtē jauna produktu grupa, uh, ir jāveic sākotnējā izmaksu izvērtēšana, vai ir vērts vispār ko pētīt. To mēs darījām kafijas automātu gadījumā, un te, šajā gadījumā tas neizskatījās pārāk daudz sološi, jo tas, pa, jo tas pārāk atka, atkarīgs no individu, individu lietošanas paradumiem. Bet ir arī nozīmīgas jomas, kur enerģijas patēriņš ir ārkārtīgi svarīgs, jo īpaši uh, Eh, domājot par maisaimniecībām, ir jāpiešķir liela uzmanība energoefektivitātei. Mēs sākotnēji būsim varbūt skeptiski, lai noteiktu potenciāli veiksmīgās jomas, bet eh, tiklīdz mēs būsim pārliecināti, mēs nemeklēsim līdzsvaru, lai eh, eh, galvenais mērķis būs panākt efektivitāti un uzlabot kopējo enerģijas izmantošanu. Un jūs varbūt pilnīgi droši, ka komisāra Ettingera dienesti ir pilnībā pievērsušies un nopietni uzņēmušies veikt šo darbu 2012. 2013. gadā. Es dzirdēju šo diskusiju par darbinieku skaitu Uh, lai īstenotu šo un citas direktīvas. Šī ir joma, kur ir vērts veikt investīcijas cilvēku resursos. Un man šeit ir nodaļa, kura uh, jau ir ārkārtīgi nodarbināta pie šī jautājuma. Un, um, un darbs turpinās, mēs to pie, turpināsim strādāt rūpīgi un enerģiski, lai uh, panākt maksimālus rezultātus. Atgriežoties pie sākumā uzdotā jautājuma, es biju komisijas pārstāvis trialogu diskusijās. Uh, jūsu uh, priekšlikums par uh, emisiju tirzniecības schēmu un potenciālajiem uh, pasākumiem, ko vajadzētu iekļaut tajā ziņojumā. Es šo viedokli prezent, es šo viedokli prezentēju, un arī tas tika atbalstīts, un kur ir iesaistīts nozaru intereses, tad komisija nolēma par labu šim paziņojumam, un tas ir jāņem vērā. Es nerunāju savu kolēģu vārdā, bet domāju, ka viņi to respektē. Um, viņu spēja panākt uh, vienošanos pirms atvaļinājuma ir apšaubām. Es domāju, ka pat zināmais atbalsts, ko viņi varētu dzirdēt no Eiropas parlamenta, varētu palīdzēt. Bet uh, mums ir jāapsver šis ilgtermiņa uh, labumu signāls, ko, uh, ko varētu sniegt emisiju tirzniecības schēma. Es domāju, ka mums vajadzētu atbalstīt savus kolēģus klimata rīcības plānā, un to mēs arī pašlaik darām. Ja palūkojamies individuālās darbības jomas, protams, ir diskusijas par dušas uzgaļiem vai ūdenskrāniem. Par to, vai mums vajadzētu turpināt darboties šajā jautājumā, un vai to vajadzētu iekļaut mūsu rīcības plānā. Uh, Es domāju, ka tehniskajā aspektā mēs esam pārliecināti, ka potenciālais ietaupījums varētu būt ļoti būtisks, bet kā jau priekšsādātājs to minēja, tad uzsākot darbību šādās jomās, mums ir skaidri jāapzinās, kāda būs komunik komunikācija un a, ziņošana starp a, par procesiem, un šāda diskusija notiek komisijas, komisijā pašā par šādu produktu grupu iekļaušanu. Kā jau es minēju, tad potenciālais ietaupījums noteikti ir iespējams, tāpat kā arī citās jomās. Un ir tikpat svarīgi būt ļoti rūpīgiem, skaidrojot, kādi ir mūsu nolūki. Mēs nedrīkstētu atkārto kļūdas, kuras uh, pieļautas iepriekš uh, dēļ kolektīvisma no uzņēmumu institūciju puses, ležot tirgu uh, produktus bez skaidras izpratnes, kā patērētāji to uztvertu. Un jaunās kategorijas, kas tiek ļautas, mēs strādāsim pie tām, lai tās būtu ārkārtīgi uh, skaidrs un precīzs jau no paša sākuma. Tiklīdz tiek uzsākts uh, diskusiju uh, process, jūs jau beigās, tad mums ir jānodrošina, ka komunikācijas process notiek pareizi jau no paša sākuma. Es saprotu, ka mēs neesam pietiekam precīzi. Dēvis kungs jau uh, un radītu attiecībos potenciālo ietaupījumu, bet uh, es varu apstiprināt, ka tas būs vairāk kā 1%. Uh, publiski mēs sakam, ka tas ir vismaz 1%. Es domāju, ka viena ārkārtīgi interesanta mācība no energoefektivitātes direktīvas pieredzes uh, ir mūsu iespēja noteikt, cik liels būs ietaupījums no katra individuālā pasākuma. Tātad, cik, uh, runājot par 970 teravat stundām, es to nevaru pār, pārveidot megavat stundās, bet ja jūs domājat par 10% energo ietaupojumu, kurš netiks panākts līdz energoefektivitātes direktīvas spēkā stāšanai, ka tas ir aptuveni 600 vai 500 uh, megavatu elektrostācijas. Šeit mē, šajā gadījumā mēs runājam par 60 uh, ogļu elektrostacijām, uh, kāds ietaupījums būtu panākams šādā gadījumā. Mēs esam aprēķinājuši jau Daudzus no uh, šiem ietaupījumiem iepriekš minētajos 17%, ko esam minējuši savos sākotnējos, uh, sākotnējās aplēsēs. Šeit mēs runājam par ārkārtīgi lieliem ietaupījumiem. Šādas aplēses uh, veicām priekš energoefektivitātes direktīvas. Un Tagad to minu, pieminu arī attiecībā uz ekodizainu un marķēšanas direktīvām, lai sniegtu priekšstatu cilvēkiem, ko tas varētu nozīmēt. Tas arī ir viss, ko šajā brīdī vēlējos teikt. Vēlējos pateikties uh, deputātiem par viņu nerimstošo atbalstu. Vēl viens jautājums tikai. Kad uzdevu jautājumu par to, kad nonāksim pie gala lēmumu par ūdens silītām, jo tas ir noticis 5 gadu garumā. Mēs ceram, ka lēmums tiks pieņemts agri septembra sākumā. Līdz ar to mēs esam pabeiguši šodienas debati. Es gribēju sirsnīgi pateikties Filipam, kā mums bija iespēja runāt par ekodizaina direktīvu, arī par aktuālo situāciju un arī par to, kas tiek plānots un par aprēķiniem. Tas viss ir ļoti vienkārši. Vienkā, eh, viena vata stunda 10 līdz 12 ar uh, sareizinot, tad var dabūt uh, eh, tēra vata uh, stundas. 10, 0, 12 ir faktors. Līdz ar to vidus komitejas sanāksme tiek pārtrauta. Mēs tiekamies atkal rīt desmitos uz balsošanu. Lūdzu, paņemiet līdz balsošanas kartītes. Lūdzu, koordinātori tie, kas kā parasti tie, kas deviņos, koordinātori sanāksmē. Līdz ar to mēs pārtraucam sanāksmē. Visiem vēl labu vakaru un līdz rītam. Did you want the answer on? I don't, I don't like voluntary agreements either. I, I won't say who's responsible for that inside the Commission.